Okay. Good morning, everybody. Labrīt visiem! Un lūdzu vēlreiz ieņemiet savas vietas. Mēs sāksim mūsu šās priekšpusdienas sēdi. Šī ir īpaša un es pat gribētu teikt svarīga diena. Mēs šodien svinam Startautisko sieviešu dienu 2012. gadā. Es vēlētos atgādināt ikvienam, kas piedalās šajā sēdē, ka mums ir pieejams tulkojums pilnīgi visās Eiropas Savienības valodās. Tātad lūdzu vispirms vispirms noregulējiet jūs austiņas uz attiecīgo kanālu. Piemēram, mana valoda, zviedru valoda, ir dzirdama 11. kanālā. Tagad, godātie klausītāji, es vēlētos dot vārdu jaunievēlētajiem Eiropas parlamenta priekšsēdim Martinam Šulcam. Lūdzu. Guten Morgen, Labrīt, priekšstādātāja kungs. Gustavs. Labrīt, cienītās dāmas un godātie kungi. Sirsnīgi sveicu jūs Eiropas parlamentā. Sieviešu diena ir parlamentam ārkārtīgi nozīmīga darba diena, debašu diena. un ārkārtīgi nozīmīgs politisks uh, signāls. Katru gadu šeit Eiropas parlamentā mēs esam lepni par to, kā diskusijas par dzimumu līdztiesību šajā parlamentā jau gadiem ilgi ļoti konsekventi tiek uh, eh, īstenots un arī ļoti tādas uh, nu, diezgan striktas institūcijas gan šeit iekšējā, gan arī ar citām Eiropas Savienības institūcijām un nacionālajām institūcijām tiek īstenotas. Mēs diskutējam arī ar pilsonisko sabiedrību, arotbiedrībām, kultūras, zinātnes pārstāvjiem un citiem. Eiropas parlaments vienmēr ir sevi skatījis kā avangards cīņā par vienlīdzību, un arī šajienas komiteja šīs komitejas deputāti. Un šī komiteja patiesi ir reprezentatīva tieši šim darbam Eiropas parlamentā, un tādēļ es kā Eiropas parlamenta priekšsādātājs vēlos jums personīgi un jūsu kolēģiem un kolēģiem izteikt patiesi lielu komplimentu par jūsu veiksmīgo un arī sarežģīto darbu. Sarežģīto darbu, kas tiek, um, kas notiek katru dienu dāmas un uh, kunga fēmu komitejā un Gustavsona kungs kā priekšsēdētājs. Tādā īpašā veidā ļoti veiksmīgi var savas intereses īstenot un viņi cīnās un pārstāv šo um, mūsu institūciju. Paldies par šo sasākto konferenci. Paldies arī manai kolēģei Editai Baurei. Viņa šeit no manis ir pa labi. Uh, Viņa ir referente parlamentā par gada tēmu. To mēs esam izvēlējušies. Un tās nosaukums ir vienāda samaksa par uh, vienādu veiktu darbu. Diskusijas uh, par šo jautājumu manā skatījumā, un tas ir mans personīgais uh, viedoklis, un lielākā daļa parlamenta deputātu piekrīt šim viedoklim, ka diskusijas par vienādu atlīdzību ir centrālais jautājums atjaunot sociālo taisnīgumu šajā kontinentā. Man personīgi, un to es saku kā vīrietis, kā vīrs Man pašam tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, un arī viens, nu, tas tiešām ir kauns, patiesi kauns, ka par uh, vienlīdzīgu darbu tiek maksāta atšķirīga alga. Tā ir, nu, principā tik ļoti liela, tas ir tik ļoti liels uh, pazemojums. Uh, šeit, es domāju, visbiežāk sievietes, ka man, nu, burtiski vārdu trūkst trūks vārdu, lai aprakstītu šo nevienlīdzību. Un tādēļ es eh, domāju, ka ļoti labi, ka mēs par šo jautājumu eh, runājam. Vienāds samaks par vienādu darbu katrā vietā, visā Eiropā, tam ir jābūt mūsu mērķim. Un tas, ka mēs ar Bauers kundzi par šo jautājumu diskutējam, es domāju, ka tas eh, ir jautājums, ko ne tikai jāat atbalsta, bet tas ir viens no centrālajiem izaicinājumiem. Un esmu pateicīgs jums par to, ka jūs to esat šodien kā prioritāro jautājumu nolēmuši skatīt. Pagājušajā nedēļā biju Grieķijā un nākošo nedēļu laikā un arī mēnešu laikā apmeklēšu cits Eiropas Savienības valsts. Un tās būs valsts, kurās ekonomiskā un finanšu krīze ir bijusi īpaši smaga. Pagājušajā nedēļā Grieķijā es redzēju, ko Grieķijā šī finanšu krīze uh, vissmagāk un uzreiz skar. Tās ir sievietes un jauni cilvēki. Dzimuma nevienlīdzība krīzes laikā ir īpaši dramatiska. Un šeit šodien sieviešu dienā mēs runājam par dzimumu līdztiesību, es tomēr vēl gribu arī piebilst, ka es esmu ļoti norī, norūpējies par to, ka Eiropas Savienībā būtībā bagātākajā ekonomikas zonā valstīs, kurā ir vislabāk izglītotā jauniešu grupa, kas vispār jebkad ir bijusi šajās valstīs. Jaunieši un paudze, kas ir augstu kvalificēti, vīrieši un sievieti. Uh, sievietes um, to bezdarba līmenis sasniedz daļai līdz pat 50%. Un tas ir dramatiski. Un vēl dramatiskāk ir tas, ka daudz no šīm jaunajiem vīriešiem un sievietēm, ar kuriem diskutēju, nesaista Eiropas Savienību ar nākotnes cerību, bet gan redz kā viņu problēmu avotu. Un tas ir sakāms arī par daudzām sievietēm, kas pilnīgi pamatot e, sev uzskata par e, tādām, pret kurām negodīgi izturas. Un tad tas ir mūsu sociālais, uzdev, sociālais Eiropas uzdevums - nevienlīdzību un atšķirības Eiropā novērst. Un tas ir centrālais jautājums, par ko būtu jādiskutē Eiropas parlamentā. Domāju, ka tas ir saprotams, ja krīze pirmām kārtām skar sievietes. Un ja jauniešu vidū ir ārkārtīgi augsts bezdarbs, tad šo nenodarbināto sieviešu skaits ir vēl daudz kārt augstāks nekā nenodarbināto vīriešu skaits. Krīzes laikā sociālā nevienlīdzība un dzimuma nevienlīdzība dramatiski pasliktinās. Tādēļ izaicinājums, ar ko saskaramies, ir veidot priekšnoteikums situācijas maiņai, un ne tikai tās iniciatīvas, kuras ir izteikusi komisija un parlaments, ne tikai par to tiek diskutēts. Un, lai eh, labotu dažādus eh, skaidrus, man eh, no rīta man darbinieki paziņoja precīzos skaidrus, un tie ir ārkārtīgi satraucoši. Es tos nosaukšu 60% universitāšu absolventus. Eiropā ir sievietes, 12,4% no šīm sievietēm ir valdes priekšsēdētājs lielos uzņēmumos. Nu jau tas vien ir. Uh, sat, dramat, dra, dramatisks skaitlis, bet tas, ka 3,2% valdēs Eiropā, valdes priekšsēdētājs ir uh, sievietes, un tikko es teicu, ka 60% sieviešu uh, ir ar universitātes um, izglītību. Šie skaitļi runā paši par sevi, un tādēļ mēs atbalstam tās iniciatīvas, kuras arī Viviana Redinga ir izteikusi, lai radītu uh, likumīgu ietvaru, lai risinātu šīs problēmas. Par šiem jautājumiem jūs diskutēsiet. Es eh, paskatījos, cik ļoti garš ir ielūgto viesu saraksts. Paldies jums, ka ieradāties. Jūs runāsiet šodien par vardarbības ierobežošanu un apkarošanu, um, kas ir vērsts pret sievietes, par konsekventu maternitātes aizstāvību, par konsekventu pasākumu finansējumu Eiropas Savienībā dalību valstīs un arī no Eiropas Savienības līdzekļiem. Tā būs centrāla tēma budžeta uh, diskusijās un par to, kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājs es arī runāšu. Jums ir um, garš saraksts ar tiem jautājumiem, par kuriem šodien runāsiet. Es jums vēlu veiksmi darbā. Ceru, ka darbs būs konstruktīvs un dažkārt arī būs pretēji viedokļi, jo tikai tādās diskusijās, kur uh, ir dažādi viedokļi, parasti ir iespēja lielāk arī uh, progresam. Un ceru arī, ka uh, diskusijas starp Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu deputātiem arī būs auglības. Tāpat arī šeit ir dažādi viesi no ekonomikas un sociālo aprindu lokiem un dažādām sfērām. Un es domāju, ka šodien ir gan, ceru, ka šodien būs veiksmīga un arī simboliska diena. Lai jums veiksmīgs darbs un noslēgumā es gribu izteikt lūgumu. Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, nu, tādā savā veidā ir um, amats, nu, kā lai es to pasaku? nu, viņam vajadzētu dot atļauju tādam tā kā ceļojošam amatniekam strādāt. Es šo institūciju pārstāvu daudzās un dažādās vietās, un uh, ja es uh, nepalieku šeit uh, zālē pēc ievadvārdiem, tad tas nav viss tādēļ, ka es nerespektēju jūsu darbu, bet gluži uh, vienkārši tādēļ, ka man ir citi pienākumi, arī reprezentatīvi, un lūdzu neustveriet ko, to kā nepieklājību ja es pēc uh, uzrunas tagad došos prom no zāles. Sirsnīgs paldies jums par uzmanību un lai jums veiksmīgs darbs šodien. Thank you very much. Um... Paldies Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem, un mums uh, tiešām ir ārkārtīgi liels prieks, ka jūs varējāt šodien piedalīties mūsu atklāšanas vārdos. Tā tad ir ārkārtīgi svarīgi, ka jūs piedalāties šodien šeit un ka jūs pierādiet, ka parlamentam un arī jums šie jautājumi ir svarīgi. Es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka jūs šodien esat mūsu vidū, un es zinu, ka jums ir ļoti saspringta darba kārtība, līdz ar to es vēl vairāk novērtēju to, ka jūs esat šodien mūsu vidū. Paldies vēlreiz! Okay. Labi, tad vēlreiz labrīt visiem zālē sēdošajiem. Es no tiesas vēlētos visus šeit sveikt, un es vēlētos šeit sveikt arī dalību valstu parlamentu pārstāvis. Šodien mums šeit piedalās no 19 dažādiem parlamentiem, augšpalātām un apakšpalātām no 16 dažādām valstīm. Ir arī kandidātu valstu pārstāvi, un es, protams, sveicu šeit arī Eiropas parlamenta deputātus. Es vēlētos šeit sveikt arī visas pirmās, pirmā paneļa runātājas - Enodas kundze, Starkas kundze un Tirjonas kundze. Un, protams, sveicināt arī visi, kuri šodien mūs klausās un skatās. Vēlreiz sveicināt Startautiskajā sieviešu dienā. Jau tradicionāli Vairāku gadu garumā mēs tiekamies 8. martā, lai dalītos ar mūsu pieredzi, lai diskutētu par idejām un lai runātu par to, kāda ir sieviešu situācija starptautiskajā pasaulē. Patiesībā starptautiskā sieviešu diena pirmo reizi tika svinēta 1911. Eh, gadā. Un eh, dažādās kampaņās šobrīd pasaulē, šodien pasaulē piedalās miljoniem cilvēku, miljoniem sieviešu un miljoniem vīriešu. Visi viņi iestājās pret diskrimināciju. Jau Virģīnija Vulfa runāja par to, cik ārkārtīgi svarīgi ir sievietēm lemt pašām par savu dzīvi. Un tomēr maz ir zināms par to, ka viņa runāja arī par to, ka sievietēm ir nepieciešams pašām pelnīt naudu. Tā ir taisnība. Tā bija taisnība toreiz, kad Vulfa par to runāja, un tā ir vēl vairāk taisnība šodien. Sieviešu ekonomiskā neatkarība ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai nodrošinātu vienlīdzību stabil, sabiedrībā. Protams, tā nav vienīgā, tas nav vienīgais priekšnoteikums, un tomēr nauda ir svarīga. Tāpēc Eiropas parlamenta sieviešu tiesību komiteja iestājas par to, ka ir jābūt vienlīdzīgiem algas apstākļiem 2012. gadā. Runājot par ekonomiskajiem jautājumiem un par ekonomisko vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem, tas ir ārkārtīgi svarīgi lauk, laikos, kad daudzas Eiropas Savienības valstis šobrīd sastopas un cīnās ar vai pret ekonomisko krīzi. Tas, ka ir jābūt vienli, vienādai algai sievietēm un vīriešiem, tas ir pašsaprotami, un ja mēs runājam par tiesisku Eiropu, tad šī nevienlīdzība nav akceptējama. Tāpēc Mēs šodien mūsu parlamentārajā sēdē vēlamies no eksperta puses dzirdēt to, ka mums ir nepieciešams apkopot mūsu spēkus, lai cīnītos pret nevienlīdzību algu sarakstos. Un pirmās paneļa runātājas Jūs iepazīstinās ar viedokli par to, kādā veidā darba tirgus, darba tirgus segregācija ir viens no faktoriem, kas ietekmē to, kad ir atšķirības algās sievietēm un vīriešiem. Otrajā mūsu šās priekšpusdienas daļā mums būs iespēja uzklausīt dažādu dalību valstu parlamentu pārstāvi idejas un arī Eiropas parlamenta deputāta idejas, kā arī varbūt domas par to, kādā veidā labāk atrisināt šīs nevienlīdzības starp algām. Un visbeidzot, trešā paneļa diskusija galvena uzmanība vērsīs uz to, ko Eiropas Savienība dara un grasās darīt, lai cīnītos pret algu nevienlīdzību. Šajā trešajā panelī kā runātāja būs Viviāna Redinga, kura ir Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietniece. Mums būs tas gods uzklausīt arī Egamanu Bagas, kas ir kas ir Turcijas pārstāv un Turcijas iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu vedēji. Un visbeidzot Edīta Bauer, kas ir Eiropas parlamenta sieviešu tiesību komitejas referente par ziņojumu vienlīdzīga alga sievietēm un vīriešiem par vienlīdzīgu darbu. Un Bauers kundze noslēgs trešo paneļu, trešā paneļa diskusijas, runājot par to, kādi ir šā viņas sagatavotā ziņojuma mērķi un ko darīt. Mēs runāsim par parauga praksēm, ko vajadzētu iekļaut šajā ziņojumā, un par šo Bauers kundzes ziņojumu mēs mūsu komitejā balsosim aprīlī. Es no tiesas ceru un arī ticu, ka mums būs auglīgas diskusijas, ka mēs varēsim runāt par to, kas mūs nodarbina ikdienas. Bet pirms dod vārdu godātajām paneļa dalībniecēm, es jūs vēlētos iepazīstināt ar pāris praktiskiem momentiem. Parlamentāriešiem ir reģistrācijas forma, tā ir jūsu mapītēs, man liekas, un jūs varat pieteikties runāšanai. Mūsu debats mēs sadalīsim trīs daļās. Pirmā daļa tā tad ir par darba tirgus segregāciju, Otrā daļa, otrās diskusijas ir specifiski pasākumi un parauga prakses idejas, un trešā paneļa diskusijas daļa galvenokārt uzmanība vērsīs uz to, kā Eiropas Savienība varētu palīdzēt dalību valstīm cīnīties pret algu nelīdzvērtību. Jūs varat izvēlēties, kurā no šiem trīs paneļiem runāt, aizpildot šo fórumu. Protams, ka jūs varat pieteikties runāt pilnīgi visās trīs daļās, bet uh, es ierobežošu katra runātāja laiku līdz trīs minūtēm. Tādējādi mums būs iespēja dot izteikties pilnīgi visiem, kas to vēlas. Un parlamentārieši var runāt trīs minūtes, un vienu minūtu var runāt pārējie viesi. Oh, the... Tagad mēs pārējām pie pirmām paneļdiskusijām. Un pirmajai vārdu došu Karīnai Enudei, kas ir Eiropas arotbiedrība konfederācijas sieviešu tiesību komitejas priekšsēdētāja. Lūdzu, Enudas kundze, vārds jums. Um, dear ladies, dear... Godātās dāmas un kungi, vispirmām kārtām es vēlētos sveikt pilnīgi visas sievietes šodien Startautiskajā sieviešu dienā 8. martā. Uh, Bet es vēlētos sveikt arī vīriešus, un es vēlētos novēlēt vīriešiem jauku dienu kopā ar viņu sievietēm. Visbeidzot, es vēlētos pateikties arī Eiropas parlamentam, ka tas ir uzaicinājis mani piedalīties šajā paneļa diskusijā par darba tirgus segregāciju un darba algu atšķirībām. Ārkārtīgi interesants tematiskais jautājums, jo pēdējos 15 gados eh, algu atšķirības nav samazinājušās. Patiesībā man šis slogans vienāda alga par vienādu dalgu man nedaudz pārsteidz, jo šīs atšķirības vēl joprojām eksistē. Patiesībā mums vajadzētu vairāk uztraukties par to, ka vienāda alga tiek maksāta uh, par vienādu darbu, protams, bet mums ir jāiestājās par to, lai būtu vienāds darbs, kurš būtu novērtēts vienlaicīgi, vienādi. Šodien finanšu krīzes apstākļos ir īpaši grūti runāt par adekvātām algām, jo, protams, ka darbs un adekvāta alga un vienāda alga visiem kļūst arvien aktuālāki. Runājot par segregāciju darba tirgū, tad to mēs varam redzēt gan vertikālā, gan horizontālā līmenī, dažādās tautsēmniecības nozarēs. Tas nozīmē, ka parasti sievietes un vīrieši strādā dažādās nozarēs un dažādos darbos. Eiropas savi Savienībā komisija ir noskaidrojusi sešas, sešas profesijas, un tās ir <clears throat> E, tā, tie ir veikala pārdevēji un PR sektorā strādājošie. Un patiesībā droši vien, ka tā arī ir grupa, kurā ir algu atšķirības. Un nākamais, piemēram, vīriešiem lielākā nozara, kurā tie strādā, ir mašīna rūpniecība un arī dažādas e, mehāniskās darbības. Uh, Runājot kaut vai par Ziemeļvalstīm, tad eh, segregācija Ziemeļvalstīs izpaužās tādējādi, ka sievietes strādā valsts un publiskajā sektorā, kamēr vīrieši vairāk strādā privātajā sektorā. Un tas viennozīmīgi noved pie situācijas, kurā vīriešiem maksā vairāk. Alga atšķirības ir saistīts arī ar to aspektu, ka sievietes strādā citās profesionālajās nozarēs nekā vīrieši, un tomēr tas ir saistīts arī ar tādu aspektu, ka vīrieši vairāk ieņem augstākas pozīcijas. Sievietes nav pietiekami pārstāvētas dažādu organizāciju un uzņēmumu augstākajos posteņos. Uh, Tāpēc, runājot par darba tirgus segregāciju, mums vajadzētu veicināt lielāku sieviešu iesaistīšanos tādās jomās un nozarēs, kuras šobrīd dominē vīrieši. Runājot par tādām profesijām, kurās šobrīd dominē sievietes, tad patiesībā uh, tas eh, varbūt nebūtu iemesls, kāpēc nav jau tā, ka sievietes izvēlās konkrētu nozaru vai konkrētu profesiju. Šobrīd ir tā, ka meitenēm skolās ir daudz labākas atzīmes nekā zēniem. Sievietēm ir iespējams izvēlēties profesiju, bet patiesībā ir zināmas dzīves, ja teiksim, profesionālās jomas, kuras sievietes interesē vairāk nekā vīriešus, un tas arī varētu būt viens no skaidrojumiem, kāpēc sievietes izvēlās konkrētas profesijas un vīrieši savukrāt citas. Uh, Protams, ka arī sievietes biežāk izvēlas ģimenes dzīves prioritātes un netik daudz veidot žilbinošu karjeru. Un, piemēram, no sieviešu puses un sieviešu profesijās, ja mēs varētu lietot šādu apzīmējumu, nepilns darba laiks tiek vairāk akceptēts nekā vīriešu profesijās. Ja mēs vēlamies, lai sievietes saņemtu vienādu algu ar vīriešiem, tad ir jāskatās uz šo situāciju kopumā. Bieži vien sievietes izvēlas strādāt nepilnu darba laiku, jo vīrieši parasti strādā ne tikai pilnu darba laiku, bet vīrieši parasti izvēlās arī strādāt virsstundas. Es personīgi uzskatu, ka sievietes bieži vien izvēlas strādāt nepilnu darba laiku, tāpēc, ka viņām nav citas izvēles. Runājot kaut vai par tā saucamajām sieviešu profesijām, bieži vien, bieži vien šīs profesijas atspoguļo to, kā sabiedrībā ir sadalījusies atbildība arī mājās par bērniem, mājas darbiem un citiem aspektiem. Līdz ar to sievietēm vispārīgi raugoties ir lielāks risks nonākt tā saucamajās ekonomiskā riska grupās ar zemu algu, ar nepilnu darba laiku un ar zemām pensijām. Diemžēl sievietes pārāk vēli aptver to, ka viņas ir nonākušas neapskaužamā situācijā. Un šobrīd ir parādījusies tendence, ka Sievietes ar augstāku izglītības līmeni retāk izvēlas strādāt nepilnu darba laiku, un ja viņas to dara, tad uz īsāku laika periodu. Runājot par darba novērtēšanu, par darba izvērtēšanu, tas varētu būt viens svarīgs aspekts. Un e, mēs esam šobrīd jau izanalizējuši tā saucamo darba izvērtēšanas sistēmu metodi, un varētu būt grūti rast nepieciešamo, nepieciešamo politisko gribu, lai paaugstinātu algas. Runājot par tā saucamā vidējā līmeņa vadītāju līmeni. Bieži vien sievietēm ir grūti šādu vadītāju amatu savietot ar ģimenes dzīvi un ar mazbērnu audzināšanu. Un e, šeit mēs ļoti bieži redzam tādu kā e, vīriešu pārsvaru šajos vidēļa līmeņa e, menedžeru amatos. Ir skaidrs, ka, ja mēs vēlamies samazināt segregāciju algās, uh, tad eh, mums ir jārunā arī par koplēmuma situāciju. Bieži vien visas iesaistītās puses un arī politiskie dienesti vēlas rast situācijas risinājumu politikas veidotājiem būtu jāmēģina rast labākie instrumenti, lai gan vīriešiem, gan sievietēm būtu pieejams darba tirgus uz vienādiem noteikumiem. Es vēlētos griezties pie Eiropas Savienības institūcijām, lai tās izstrādātu vispārīgu un visaptvarošu politiku šīm problēmām piemēram, varētu vienoties par tā saucamo bērnu kopšanas atvaļinājuma direktīvu. Šādas mums šobrīd vēl nav. Nākamais - darba laika direktīva. Arī tā varētu palīdzēt rast risinājumus darba un ģimenes dzīves savietošanai. Bet galvenais, kas mums ir nepieciešams, mums ir nepieciešama izpratne par to, kāds ir mūsdienu darba tirgus un ko vēlas sievietes un vīrieši. Visas iesaistītās puses vēlas sasniegt tos mērķus, kas ir ierakstīti Eiropa 2020 mērķos, un sasniegt mērķi tātad 60-70% nodarbinātības gan sievietēm, gan vīriešiem. Visām iesaistītajām pusēm ir jāizprot, ka tam būs nepieciešama plaša politikas izmaiņa un vispārīgs skatījums uz darba un ģimenes dzīves savietošanu Kā jau es teicu, mums būs nepieciešams regulas un jaunas direktīvas. Tātad griežos pie Eiropas Savienības institūcijām un e, šo institūciju loma būs svarīga, lai runātu par Eiropas iedzīvotāju kopīgajām interesēm, izstrādājot kopīgus noteikumus un vadlīnijas. Un tomēr es uzskatu, ka dalību valstu parlamentiem būs visbūtiskākā loma šeit spēlējām. Mums ir nepieciešami jauni dažādiem dzimumiem draudzīgi risinājumi, kas ļautu Eiropas Savienības idejas adekvāti īstenot dzīvē. Protams, ka Eiropas Savienībā tās stratēģijā 2020. gadam ir ierakstīts darba un ģimenes dzīves mērķu izpilde, un tas būs svarīgi arī mums. Much, yeah. Paldies Enodas kundzei! Un tagad es eh, vēlētos dot vārdu nākamajai prezentētājam. Tā ir Agnete Starka, kas ir ekonomikas profesora no Zviedrijas. Lūdzu. Starptautiskās sieviešu dienas svinīšana, atzīmēšana parasti iezīmējas arī ar dusmām un pat arī ar piemiņas uh, brīdiem, kad mēs runājam par sievietēm, kas ir bijušas ka upuri, kas ir cietuši no dažādas veidas seksuālās vardarbības, no vardarbības un kas ir cietuši eh, vissmagāk Eiropā. Šajā ziņā es arī šorīt gribētu jūs aicināt, jūs arī atzīmēt un svinēt pašnozīmīgākos panākums, īpaši izglītībā. Uh, Pēdējo 50 gadu laikā Eiropas Savienībā un OECD valstīs un pasaulē kopumā izglītības rādītāji ir ļoti auguši. Līdz ar to sieviešu izglītība ir ļoti strauji kāpusi. Tas ir nozīmīgs progress un to mums ir jāsvin. Vēlētos dažas piezīmes nedaudz pateikt tagad par saikni starp izglītību un darbu tirgu. Īpaši uzsverot segregāciju. Jo ar vien šodien Pat, ja mēs runājam par ekonomikas restruktūrizāciju, mēs tomēr vien piedzīvojam šo aburto loku. Tā ir vietā, lai mēs varētu nodrošināt progresu, nodrošināt vienādu nākotni, vienlīdzīgāku nākotni. Ir daudz iespēju un mums jārīkojas. Vēlos uzsvērt, cik svarīgs ir jautājums par sabiedrības organizāciju nākotnē. Kā mēs varam nodrošināt, ka liela daļa no mūsu sabiedrības tiešām funkcionēs efektīvi un labi nākotnē, ka mums būs eh, kompetenti cilvēki, kas spējas nodrošināt vissvarīgās funkcijas. Vienlaikus arī, kā mēs varam nodrošināt katrai sievietēm, katram vīrietim vienlīdzīgas iespējas dzīvē, nerunā tikai par atalgot darbu, bet vispār nodrošinot viņu spējām atbilstošu darbības veidu, lai viņi vislabāk varētu sev realizēt dzīvē. Sievietes šobrīd ir vislielākais, tad vairākums studentu visās OECD valstīs. Es izmantoju OECD statistiku, nevis Eiropas Savienības statistiku, jo es vēlētos iekļaut arī mm, šādu plašāku starptautisku perspektīvu. Tāpat sievietes ir pārāk, vairākumā veselības aprūpē, sabiedrības eh, arī sociālajos jautājumos, daudzos jautājumos, kas ir paši būtiskākie. Vienīgais, kur ar vienu vīriešu domina, ir inženieri, ražošana un celtniecība. Savukārt sievietes studē daudz plašāku jā, priekšmetu loku nekā vīrieši. Un tas atspoguļos arī darba tirgū. Uh, Sievietes ir apgūšas gandrīz visas jomas, darba jomas. Tās, protams, ar vienu mazākumā tieši šajās trīs manis nosauktās sārsta ražotnē, celtniecībā un inženierijā, bet, piemēram, pirms 30 gadiem arhitektūrā arī dominē vīrieši. Tagad jau tā tas vairs nav. Jaunas sievietes arī pabeidz universitāti daudz lielāko skaitā nekā vīrieši. Mm. 46% no visiem jaunajām tātad sievietēm ir iegūjušas augstāko izglītību, savukārt vīriešiem tas ir tikai 31%. Jūs redzat, tas ir 15% atšķirība, kur, protams, zaudē vīrieši. Līdz ar to sievietes jau ir iegūšas lielāku un labāku izglītību, un ne tikai mēs nenām par augstāko izglītību, uh, arī par daudzām citādā ziņām tas izpaužas. Piemēram, Botsvānā, Namībijā arī mūsu izglītības programmas Āzijā, Latīņamerikā. Mēs redzam, ka tīs vairāk tieši iesaistās sievietes. Sievietēm patīk studēt. Viņas mācās. Diemžēl ar vien vīrieši arī ieņem vadošās pozīcijas arī šajās universitātēs kuras laikam vairākums ir sieviešu. Tālāk es aicinātu jūs ieskatīties vēl uz citiem jautājumiem, kur mēs runājam par privātajām dzīves sfērām un arī publiskajiem dzīves aspektiem. OECD skatās arī, protams, uz izdevumiem, lai novērtētu arī publisko ietekmi, sabiedrisko ietekmi. Tātad privātajā ziņā mēs redzam, ka dažādi veidi bonusi, atalgojums ir daudz nopietnāks tātad personām, kas iegūst augstāko izglītību viņi parasti šāds personas cilvēki labāk atalgoti. Un tas nozīmē tiešām būtisku atalgojumu pieaugumu gandrīz visās valstīs. Tātad caurmērā OECD valstīs, kas īstenībā diezgan atšķirīgi savā starpā, iekļaujot, piemēram, arī Meksiku. Dzīves darba dzīves nagā vīrietis var rēķināties 175 tūkstošiem papildus uh, ja viņam ir universitātes izglītība tā savā visā kulmuna, kulminējot mūža laikā, darba mūža laikā. Sievietēm mēs sākam runāt tikai, ja šis pieaugums ir papildus 110 tūkstoši. Tas nozīmē par 65 tūkstošiem dolāru mazāk nekā vīriešiem. Ja vienkārši, protams, lai gan izglītības līmeņi sakrīt, sievietes saņem mazāk. Savukārt publiski kāds izpaužas, tātad sabiedriskajā dzīvē, ja ir iegūta augstākā izglītība vīrietim, ja pārējām mēs domājam valsts, domājot valsts līdzekļi, domājam par investīcijām sieviešu vai vīriešu um, da, jomās, tad mēs redzam, ka sieviešiem tas ir 901 tūkstots dolāru, ASV dolāru savukārt 5, 5, sievietēm būtu 55 tūkstoši ASV dolāru. Arī mēs redzam šajā ziņā, tas netiek attiecīgi piemērots. Un vēlāk arī sanāk, ka, protams, ka viņiem uztic citus uh, attiecīgi lēmumus. Savukārt vīriešiem, protams, jāmaksā arī lielāki nodokļi. Tad. Uh, jautājums ir, kāpēc tad vispār sievietēm dot augstāku izglītību? Dodiet visu to vīriešiem, un viņiem arī maksājiet vairāk. Tas, protams, nav nopietni. Tas būtu tikai tāds loģisks secinājums, ja jūs izpētītu visus OECD, OECD skaitļus. Arī tātad par izglītības un atalgojumu korelāciju 2009. 11. gada pētījumiem. Kāpēc vīrieši mazāk izvēlas studēt? Vai viņiem nepatīk pelnīt? Nu, tāds nav. Īstenībā pat, ja viņiem nav universitātes izglītības, vienalga viņi pelna labāk nekā sievietes. Vai vīriešiem nepatīk mācīties? Un šis ir sarežģīts jautājums kā sanāk, ka sievieši ir vairāk augstākā izglītībā, lai gan viņas uh, tad saņem mazāk, tāpēc, ka bez augstākās izglītības viņas saņemtu vēl mazāk. Tieši tāpēc, skatoties Eiropas Savienībā, mēs redzam, ka ar vienu sāk trūkt darbspēka. Līdz ar to Eiropas Savienībā mums jābūt ļoti provokatīviem. Mēs redzam, ka Eiropas Savienība pamazām atsakās no vīriešiem jo viss, kas notiek, parasti tiek vērsts uz to, lai iesaistītu sievietes celtniecībā, inženierijā un arī rūpniecībā. Ja mēs pieņemtu šo sadalījumu augstāk izglītībā, tad tikai loģiski būtu domāt, kā arī vairāk vīrieši iesaistītos, jo galu galā viņam jau ir šis ieradums studēt un arī panākt, bet es gribētu norādīt, ka, protams, te ir šī atšķirības. Izskatās, ka Eiropas Savienība šobrīd iedrošina, lai sievietes nodrošina pārmaiņas un lai viņas panāk būtiskus e, izmaiņas. Būtu bīstami secināt, ka nevajadzētu vispār iedrošināt sievietes studēt. Tomēr es domāju, ka neviens jau pie pilnas saprāta tādas idejas vispār neienāk, nenāk neprātā. Svarīgākais ir jāsaprot ir šāda lieta. Nav runa par tikai to, ka mēs turpinam iedrošināt, lai sievietes arī apgūtu jaunas jomas, bet vienlaikus, lai arī viņas izstumtu vīriešu no viņu ērtajiem uh, pozīcijām, arī tātad būvniecībā, inženierijā un ražošanā. Tāpēc domājot par aktuālām pārmaiņām Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības dalībvalstīs, domājot arī par to, ko teica priekšsādātājs Šulcs, kā tieši taupības pasākumi ietekmē izglītību, veselības aprūpu, medicīnu un visas saistītās jomas ar šīm nozerēm, tātad, kas ir galvenokārt sieviešu darbības jomas. Es domāju, ka laiks patiešām panākt šo pagriezienu punktu, ko es piedzīvoju vairākās dalībvalstīs, kur tiek uzskatīts ar vien, ka varbūt ir tāds aizdoms par to, ka sievietes pārmēru daudz apgūst augstāku izglītību. Tā netiek uzskatīta par investīciju, bet gan par patēriņu. Tātad jautājums tiek uzstādīts, vai sievietes nepatērē par daudz augstāku izglītību. Šāds jautājums tiek uzstādīts. Un vai ir vērts patiešām par to maksāt? Netiek saskatīts, ka tās ir investīcijas Eiropas nākotnē. Īsnībā tam jābūt normai. Tātad, ka sievietes saņem visa veida izglītību, Mums īstenībā būs jāatrauc par ko citu. Mums būtu jāstraucas par to, ka vīrieši neuzrāda tikpat labus rādītājus, kā mēs, modernie pilsoņi, to sagaidām. Ka viņi neapgūst vajadzīgās kvalifikācijas. Lūk, tāds ir atšķirīgs skats uz šī rīta varbūt izvirzīto jautājumu centrālo tēmu, tomēr tas arī skar pašu problēmas kodolu. Viens no iemesliem, kādēļ vīrieši neapgūst jaunas jomas, ir tieši tāds, ka viņiem, protams, visizdevīgāk ir palikt viņu jau apgūtajās jomās. Savukārt sievietes visu laiku pielāgojas, visu laiku apgūst jaunas lietas, apgūst jaunas prasmes. Un līdz ar to, ja mēs norādām, ka 3,2% no sievietēm ir valdēs, tātad privātu uzņēmumu valdēs, uh, un vadī, vadošos amatos, tad mēs varam reizē teikt, ka 96,8% arvien ir vīriešu rokās. Vīrieši, kas uzrāda vājāks rezultāts augstākā izglītībā, un kas reizē arī tiek atalgoti pār daudz, nekā īstenībā neatbilstoši viņu reālajām prasmēm. Paldies! Thank, thank you very much. Paldies. Paldies Starkas kundzei. Un tagad es vēlētos dot vārdu Parātirion kundzei, kura ir Eurofonda pārstāva. Lūdzu. Sorry, microphone. Uh, thank you very much. Paldies. Paldies par šo uzaicinājumu. Un, uh, paldies. Uh, Es vēlētos pateikties iepriekšējām divām runātājām, kuras mazliet savādāk pavērš šo diskusiju skatījumu. Tātad, runājot par sievietēm kā darba ņēmējām, es runāšu tieši par šo aspektu, un es vēlētos runāt par divām idejām, kuras jau pieminēja divas iepriekšējās runātājas. Tātad, uh, Vienmēr mūsu dzīvē ir izvēle, un ja mēs runājam par izvēli personīgā līmenī, sabiedrības līmenī, tad mums ir jādomā par sabiedrību, kādā mēs vēlamies dzīvot kopā ar vīriešiem. Un atkal šī ideja par investīcijām, ko pieminēja Agneta, ir ļoti interesanta. Vispirmām kārtām, uh, Dzimuma segregācija darba tirgu ir fakts, tā ir realitāte. Jūs jau dzirdējāt šeit statistikas datus, un es varbūt mazliet vairāk pavērsīšu situāciju savādākā virzienā, runājot piemēram par Eiropas Eiropas eh, darba tirgus pārskatu 46 Eiropas valstīs un 40% eh, vīriešu strādā vīriešu Eh, profesijās un 22% sieviešu strādā tā saucamajās jauktajās profesijās. Un ir ārkārtīgi maz cilvēku, kuri patiesībā strādā tā saucamajās jauktajās darba vietās, jeb jauktajās profesijās. Uh, Tādu situāciju statistiski mēs redzam dažādos sektoros. Mēs runājam par celtniecību, kurā vairāk strādā vīrieši, un sievietes savukārt vairāk ir koncentrējušās veselības aprūpes un izglītības jomās. Nākamais sievietes biežāk strādā nelielos privātu uzņēmumos, tātad mēs runājam ne tikai par segregāciju pa profesijām, mēs runājam par segregāciju arī pa dažāda lieluma uzņēmumiem. Nākamais tā saucamie stikla griesti. Raugoties uz statistiku, tad eh, mēs esam noteikuši tā saucamos eh, stikla griestus, kuriem cauri sievietes netiek. Mēs esam raudzījušās, kāda ir bijuši augstos amatos sieviešu situācija no 91. gada. Tātad no 91. gada situācija sievietēm ir pieaugusi par 6 procentpunktiem. Tas nozīmē, ka 42% sieviešu uh, tādās profesijās, kurās ir saistīts gan, gan sievietes, gan vīrieši. Tātad, ja mēs vēlamies augstos amatos redzēt sievietes 50% un vīrieši 50%, tas mums prasīs vēl 40, 60 gadus. Tātad no statistikas viedokļa raugoties, šie stikla griezti ir fakts. Pie tam sievietes augstos amatos visbiežāk ir nelielos uzņēmumos. Visbiežāk sievietes vidēja līmeņa menedžera amatos ir tādās profesijās, kurās daudzas viņu apakš, eh, apakšnieces strādā uz, dalē, uz dalītu darba laiku. Un atkal. Raugoties uz, skatē, eh, uz situāciju, sievietes visas savas karjeras laikā kopā nopelna mazāk naudu nekā vīrieši. Un eh, šī atšķirība ir apmēram 35%, un to mēs redzam karjeru atšķirībās starp sievietēm un vīriešiem visas darba dzīves laikā. Tā tad eh, sievietēm līdz ar to ir mazākas iespējas. Tā tad vēlreiz dzimuma segregācija eksistē, tā ir ārkārtīgi daudzšķaitnaina, un to analizēt nemaz nav viegli. Nākamais, ko vēlētos pieminēt, būtisks mūsu darba jautājums eh, ir tā saucamā aprūpas joma, jo šeit eh, viss, kas ir saistīts ģimenē un dzīvē, un mums ir jāizvēlas, ko darīt. Mēs esam nolēmuši, ka Eiropā 75% ir jābūt nodarbinātiem 2020. gadā. Tātad Eiropa politiski ir lēmusi, ka mums ir nepieciešams 75% strādā, no visas darbspējīgā vecuma strādājošos. Tās ir, tie ir politiski lēmumi, tā ir bijusi mūsu izvēle, un tomēr, runājot par sievietēm, tieši sievietes visbiežāk izvēlas aprūpēt bērnus mājās. Un eh, jautājums par šo mājas darbu, laiku, ko sieviete pavada mājās, mums ir jārunā par to, kā to atmaksāt, ja vēlaties. Uh, Vēl bez tam, protams, arī tā ir izvēle, vai mēs atbalstam šo aktivitāti tādajādi, ka mēs sievietēm pasakam, šobrīd, kad tev ir mazi bērni, tu vari izvēlēties eh, bērnu kopšanas atvaļinājumu, un pēc tam, kad tu atgriezīsies, tu turpinās strādāt. Vai arī mēs izvēlamies sievietē teikt, nē, tev bērniņš ir jālaiž bērnu dārzā vai silītē, un sabiedrība izvēlas maksāt silītes vai bērnu dārza personālam, un tādējādi sieviete strādā pilnu laiku darba vietā. Arī starp šiem diviem modeļiem ir izvēle, un tas noteikti ietekmē sieviešu iespējas piedalīties darba dzīvē, aprūpas dzīvē. Protams, arī sievietes ir dažādas, kā sievietes izvēlas piedalīties darba tirgū, un kā sievietes izvēlas izmantot savu reproduktīvo vecumu, ja tā varētu teikt. Tas ir ārkārtīgi svarīgi gan vecākiem, gan arī darba tirgus iesaistītajām pusēm. Es vēlētos pieminēt tā saucamo Barcelonas kritēriju, un tas ir bērnu dārzu biežums konkrētā sabiedrībā. Jautājums jau nav tikai un vienīgi par bērnu, bērnu dārziem un silītēm. Jautājums ir arī par to, kādā veidā skolu sistēma un skolu sastopamība konkrētā reģionā ļauj sievietēm turpināt savu darbu un lai sieviete nebūtu uztraukusies par to, kas notiek ar viņas bērnu pēc skolas. Jo, piemēram, tas pats attiecās arī uz sievietēm, kurām nav bērnu tām bieži vien ir jāuzņemas atbildība un aprūpe par saviem vecajiem vecākiem. Tātad sieviete vienmēr ir tā, kur izvēlas aprūpēt. Tātad, kā jau es teicu, cilvēkam vienmēr ir izvēle, sievietei vienmēr ir izvēle, arī politiskā līmenī pastāv izvēle, un mums ir iespēja izvēlēties, kādā veidā mēs izvēlamies eh, uz šiem jautājumiem skatīties, un tas noteikti politiķiem arī būs jāizvērtī. Un trešais, kam vēlētos pieskarties, ir attiecības ar laiku. Kā jau es iepriekš minēju, tātad sievietes strādā atmaksātu darbu. Iespējams, ka pēc tam e, tās piedzemdē bērnu, varbūt nomaina darbu, Un, e, piemēram, raugoties uz sievietēm, kuras strādā nepilnu darba laiku un paraugoties uz citām šo sieviešu aktivitātēm, tad e, parādās tā saucamais tā, parādās tā saucamais pelnrušķītas efekts. Ja sievietē ir bērni, tad sieviete bieži vien strādā neatmaksātu darbu mājās katru dienu. Un eh, pat sieviete, kur izvēlas strādāt nepilnu darba laiku, parasti strādā dienas laikā ilgākas strādājošās stundas nekā vīrietis, kurš strādā pilnu darba laiku. Ko ar to gribēju teikt? Protams, ka mums ir jāmudina arī vīriešus aktīvāk piedalīties ģimenes dzīvē. Mums ir jārunā par tā saucamo darba laika direktīvu, kas šeit jau tika pieminēta. Mums vajadzētu varbūt runāt par darba stundu fleksibilitāti un elastīgumu. Iespējams, ka varētu runāt arī par citiem jautājumiem. Un tomēr ir interesanti paraudzīties arī uz mūsu attieksmes dažādiem jautājumiem. Aptaujājot cilvēkus par viņu darba dzīvi un par to, kā darbs ietekmē viņu privāto dzīvi un viņu vēlmes un gribēšanu šajā dzīvē, tad lielākā daļa sieviešu apgalvo, ka ir ļoti grūti savienot darbu un ģimenes dzīvi. Un eh, tas ir svarīgi, jo Piemēram, ja, siev, ja sieviete izvēlas sākt eh, darbu, tā tad vīriešiem bieži vien ir tā, ka eh, bērns eh, viņu dzīvi īpaši nemaina bet, piemēram, sieviete bieži vien izvēlās strādāt konkrētas darba stundas un nevis elastīgas darba stundas, jo tad viņas zina, ka viņas varēs strādāt konkrētu stundu daudzumu dienā un pēc tam nodarboties ar mājas darbiem. Kā jau es pieminēju, jautājums ir arī par attieksmi un viedokļiem. Mūsu aptaujā mēs, kā jau pieminēju, runājam par attieksmi pret laiku. Un jautājums bija, cik viegli darba ņēmējam ir paņemt stundu vai divu brīvas darba laikā un aiziet, piemēram, pie ārsta. Un izrādījās, ka, ār, ka vīriešiem to izdarīt ir vieglāk nekā sievietēm. Tātad darba organizēšana un arī tiesības darba vietā ir atkarīgas e, no paša attieksmes. Trešais, ko vēlējos pieminēt, runājot par segregāciju dažādi dzimumi ir pakļauti dažādiem riskiem. Un, eh, piemēram, viens no izaicinājumiem ir tāds aprakstīt eh, sieviešu dominējošās profesijas un eh, šos te riskus mēģināt novērst ar profilaktiskiem pasākumiem. Patiesībā ir ārkārtīgi interesanti redzēt, ka, piemēram, mēģinot izvērtēt to, uh, cik daudz vīriešu vai sieviešu nodarbojas ar smagumu celšanu darbā. Tad eh, sievietes eh, apgalvoja, ka nē, viņas neko darbā smagu neceļ. Kad mēs jautājumu pārformulējām un jautājām, vai jūs darbā pārvietojat cilvēkus, tad, protams, ka visi gandrīz veselības aprūpē strādājoši apgalvoja, ka jā, viņi pārvieto cilvēkus. Tātad nevienmēr jautājums pēc būtības atbilst realitātei. Uh, Tāpēc eh, mēs vēlējāmies, lai sievietes un vīrieši saprastu, kāda ir viņu atbildība un lai izmantotu ikviena spējas pēc iespējas labāk, tam būs nepieciešams būtisks sabiedrības gan attieksmes, gan arī regulējuma izmaiņas. Un būsim uzmanīgi, šī krīze vēl daudz ko mums pierādīs, un mums ir joprojām jāturpina segregācijas izskaušana darba vietās. Paldies! Thank you very much. Uh... Paldies! jums eh, Pahanķī Honkundze. Tagad vārds jums, eh, eh, deputāti un viesi, un esam saņems arī sārakstu. Paldies arī pirmkārt jums, cienītās kundzes, kas esat ieradušies, lai arī dalītos savos domās. Un tagad mums ir debašu laiks, un arī pēc tam aicināšu jūs, uh, eh, kundzes, atbildēt un atkal reaģēt uz idejām. Un tagad vārds Barbarai Borisai Čemieškai no Polijas senāta. Jums lūdzu trīs minūtes. Ja, paldies, priekšsēdētāji. Tā kā esmu pirmā no runātājām, varu, ka man papildus laiku. Bet, nu labi, mēs skatāmies uz situāciju Polijā. Mūsu darba likumai norādīts, ka ir jāatlīdzina vienādi gan sievietes, gan arī vīrietis saskaņā par vienu un to pašu paveikto darbu. Tas ir noteikts arī mūsu 114. pantā darba līgumā. Un tas arī noteikts saskaņā Eiropas Savienības līgumos. Tas ir skaidri noteikts, ka sievietes un vīrieši atalgo vienādi. Diemžēl 2010. gadā bija ļoti nopietnas atšķirības. 8000, 8 miljonus sieviešu mēs kā tātad bija, un 7 miljoni vīriešu tikai strādāja. Tātad eh, ir liels atšķirības starp to, kāds ir būtu arī atalgojums. Lai gan īstenībā, protams, gandrīz viņa paritāte darba tirgu ir vienāda, bet atalgojums viņā gan tā nav. Lūk, tie, tāpēc mums ir jāizīmē skaits atšķirības. Mēs redzējām, ka atšķirības tomēr 600 90 latu apmērā ikmēneša atalgojums atšķirības. Un līdz ar to mēs vēlētos. Mēs vēlētos arī vēlreiz norādīt, ka eh, šī gandrīz 700 latu uh, Tātad eh, tas bija valsts sektorā 690, savukārt privātā sektorā tieši 727, un tas nozīmē, ka tā ir nelabvēlīga pozīcija. 2010. gadā vadošajās pozīcijās atkal bija diezgan liels atšķirības. Vīrieši saņēma 8403 lotus, savukārt sievietes tikai 6067. Tātad vairāk nekā 2000 lotu atšķirība. Nu, piemēram, tehniķi un vidējā līmeņa menedžeri saņēma aptuveni 1000 lotu atšķirīgu atalgojumu. Līdz ar to mēs vēlētos norādīt, ka te tomēr ir jārēģē uz šādu situāciju. Situācija neuzlabojas, diemžēl. Ar vienu situācijas ur visu laiku notiek. Mēs redzam, kas notiek. E, problēmas ar vienu ir arī savienot arī bērnu kopšanu ar darbu, tāpat arī aprūpi, un mēs redzam, ka situācija nav uzlabojusies pēdējo gadu laikā. Dažādi veidi pētījumi, kurus es esmu autori, kurus esmu iepazinusies Polijā, ir norādījuši, ka lielajos uzņēmumos aptuveni 5900 e, eh, zlatu saņem sievietes vadošās pozīcijas uzņēmumos, kamēr vīrieši saņem turpat 6000 un vairāk, 7000 un vairāk. Un tāpat atšķirības arī ar visu citās jomēs mēs varam, piemēram, 6000 pret 8000 un tam līdzīgi. Piroju vadītāji, piemēram, vīrietis saņems turpat 6000, sievietes tikai 4400 lotus. Tas nozīmē atkal 1500 zlotu atšķirība. Lielākās atšķirības galu galā visu laiku mēs redzam ir tieši ir mazizglotot darba spēkā. Mēs redzam, ka sieviete saņem tikai 75% no a, tā paša atalgojuma, ko saņem vīrieši - 75%. Mēs redzam, vairāk nekā 40 gadu vecumā jau sievietēm ir grūtības panākt paaugstinājumu, kamēr vīrieši tiek paaugstināti. Mēs redzam, ka bieži vien viņas tiek sliktāk atalgots arī bērnu aprūpsiņā un problēmas pastāv. Turklāt, sievietes bieži vien strādā arī tieši publiskajā tajā sektorā, un bieži vien tad viņi saskaras ar taupības pasākumiem un algu samazinājumu šobrīd. Mēs redzam, ka sievietes tieši uzņems arī vairāk eh, mājas pienākumus un vienlaikus viņas saņem mazāku atalgojumu. Mēs skaidri redzam, ka runātāji lūdz runāt, diemžēl, lēnāk. Un turklāt viņa ir izsmēlusi savu runas laiku. Tas nekās, runātāji turpina, un mēs redzam vēl papildus problēmu, un papildus problēmu vēl arī piedzīvosim. Valdības eh, ziņā, protams, ir īstenot vajadzīgās arī pensionēšanas vecuma reformēšanu un likvidēšanu starp vīrietiem un sievietēm. Šobrīd to noteiks visiem apmēram 67 gadu vecumā. Ja, paldies! Es tomēr gribētu norādīt, ka šis jautājums varbūt atbild drīzāk otrajam panelim. Bet, nu labi. Es vēlētos atgādināt Eiropas parlamenta deputātiem, ka jūs arī drīkstat piedalīties debatēs. Bet kādā ziņā padomājiet par to, ja jūs lasāt tekstu, iepriekš sagatavot tekstu, es pats jau no savas pieredzes arī e, pieredzes ļoti labi zinu, kāds ir. Jums ir kārdinājums runāt iespējami ātri, bet tad ir problēmas tulkiem izsekot un to visu arī pasniegt tiešām jākpilnā veidā. Lūdzu, runājiet lēnāk. Tālāk vārds Elizabetei Rampī no Itālijas senāta lūdzu. Jums arī tikai trīs minūtes nevairāk lūdzu. Un lūdzu, trīs paneļi arī jūs tiek jūs vēlaties uzrunāt. Paldies par iespēju šeit um, uzstāties. Šodienas izskatītais jautājums ir ļoti nozīmīgs. Un šī diena ir ļoti nozīmīga sievietēm visā pasaulē. Itālijā sieviešu iesaista darba tirgu ir vēl ļoti tālu no Lisabonas nospraustajiem mērķiem. Sievietes uh, kas strādāt ir tikai 46,3% jaunākajās aptājās, un ļoti lielas atšķirības ir starp valsts ziemeļiem un dienvidiem. Ziemeļos ir sieviešu nodarbinātības līmenis aptuveni 56% un dienvidos tikai aptuveni 30%. Sievietes pārsvarā strādā maz atalgotos amatos, un parasti ir tādi dzimums stereotipi, kas uh, Uh, šeit darbojas, un sievietēm ir arī daudz mazāk iespējas veidot karjeru. Viņām vienmēr jāsaskaņo karjera ar uh, pienākumiem mājasēmniecībās, uh, un neskatoties uz būtībā labu likumdošanu, ikdiena tomēr ir atšķirīga. Arī krīze mūs smagi skar, pietrūkst līdzekļu, un tādēļ nav aktīvas politikas, uh, lai labāk iesaistītu sievietes un lai ļautu labāk saskaņot privāto un darba dzīvi. Un ir eh, ļoti sarežģīti pārvarēt eh, šo dalību. Tas ir smagi gan sievietēm, gan arī ekonomikai, jo šī, šī tendence ir eh, ne tikai kaitīga sievietēm, bet arī būtībā visai ekonomikai, visai sistēmai. Te netiek izmantots pilnībā viss potenciāls. Un neaizmirsīsim, ka Itālija Eiropā ir vadošā valsts sieviešu uzņēmēju skaita ziņā. No vienas puses mēs redzam diskrimināciju um, pieejai tirgu karjeras izaugsmai, izglītības. Um, izvēlēji, jo tas ir saistīts ar tādiem novecojušiem priekšstatiem. Mēs redzam arī, ka reti, kad uh, dzimumu līdztiesība pilnībā tiek ieviesta. Ir arī kultūras uh, faktori un dzimumu specifiski stereotipu, kas noved pie tā, ka sistēma attīstās dalītā veidā, gan horizontālā, gan vertikālā izpratnē. Sievietes, protams, iemaksā arī uh, sociālajās sistēmās, bet nu, būtībā šeit jau ir runa, ka vajadzētu izmantot visu to potenciālu, kāds ir sievietēm sieviešu iesaiste darba tirgu ir ne tikai izšķirīgi nozīmīgi ekonomiskai attīstībai un konkurētspējai, bet arī demokrātiskai attīstībai, demokrātiskai valsts izaugsmai tiek īstenotas informācijas kampaņas, labākās prakses piemēri tiek uzsvērti un ar tiem var iepazīties. Mēs redzam, ka šeit ir izaicinājumi, ar kuriem saskaramies, un šeit var veidot instruments, kas būtu veiksmīgi, kas modernizētu valsti, un tas varētu palīdzēt uh, sieviešu jaunajām paaudzēm. Ir tīpaši tagad politiskajā un arotbiedrību diskusijā par darba tirgus reformu jāatzīst šī nepieciešamība, proti darba apstākļu uzlabošana sievietēm. Un ne tikai tajās jomās, kad uh, viņas uh, strādā amatos, kas ir saistīti vairāk mazāk ar ģimeni. Un noslēgumā. Runājot par uh, pensijām, Itālija ir būtiski pavirzījusies uz priekšu. Tas jāskat arī saistībā ar valsts parādiem, bet jāstrādā kopā, lai dzimuma līdztiesība tiktu garantēta. Iet runa par visām sievietēm, par sieviešu vērtības atzīšanu, par to, ka sieviete varētu brīvi izvēlēties amatu un uh, vislabākajā veidā izmantot visas savas kompetences. Nu, nevar būt tā, ka šī iemesla dēļ sievietei jāatsakās no iespējas cemtēt bērns vai arī ierobežot savu personīgo dzīvi. Paldies! Un, um, eh, eh, jā, godātie klausītāji, es saprotu, ka Trīs minūtes nav varbūt ilgs laiks, un tomēr, jā, es zinu, kā politiķis, ka ir grūti visas savas domas un idejas ielikt trīs minūtēs, bet lūdzu, godātie runātāji, pieturēsimies pie trīs minūtēm, jo tādējādi mēs dosim iespēju vairākiem izteikties. Un tagad es dodu vārdu Kristē Klausas kundzei no Eiropas parlamenta. Lūdzu! Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšstādātāja kungs. Paldies par šodienas uzrunām no rīta. Mēs dzirdējam daudz jaunu atziņu. Un uh, es, uh, tas ir tā, samērā tāds rūkts uh, piliens, ka vīrieši bez augstskolas izglītības uh, ir pat labākā situācijā nekā sievietes ar augstskolas izglītību. Nu, tas ir, to sarežģīti ir akceptēt. Un arī atšķirības darba tirgu. Uh, Nu, man liekas, ka tas nav pozitīvi, tādēļ gribu uzdot jautājumu um, runātājiem panelī. Vai visi mūsu centieni, uh, piemēram, veidot uh, budžetu vai kvotas uh, sievietēm dažādās jomās, vai mēs nenonākam tādā tā kā uh, abortējā aplī, kā to varētu pārvarēt? Un nākošais. Kā tiek vērtēts darbs mājās? tas man arī ļoti sarūktina. Nu, tas ir tāds sabiedrības lēmums Eiropā, tā tika runāts. Es domāju, ka tas ir lēmums, kas tiek pieņemts dalību valstīs, un Laslo Andors komisārs ir vērtējis šo uh, lēmumu. Viņš ir izteicies, piemēram, par bērnu aprūpas uh, naudu Vācijā. Uh, Un es savukārt domāju, ka nacionālajās dalībvalstīs jāpieņem lēmumu tādu, kāda atbilst valsts interesēm, un tas ir jāakceptē. Un es domāju, ka darbs uh, mājās, kā arī darbs sociālā jomā, šeit ir uh, vislielākās atšķirības. Uh, ja es pērku šos pakalpojumus, tad tas ir ļoti dārgi, un ja es pati šo darbu veicu, tad tas pēkšņi absolūti neko nav vērts. Mums ir nepieciešams labāks eh, šo pakalpojumu, šo darbu novērtējums, ko sievietes veic sabiedrības labā. Un sabiedrībai ir kaut kas jāmaksā par to, un sabiedrībai ir jādomā, ka tas ir kaut ko vērts. Tās sievietes, kas grib būt mātes, kas eh, aktīvi strādā, šīm sievietēm jādod iespēja arī eh, nākotnē un nākotnes darbā iesaistīties. Paldies! Elena Diego, Spānijas senāts, lūdzu. Labdien! Esmu ļoti iepriecināta, ka varu šodien šeit uzstāties. Un priekšstādātāja kungs, es gribu jūs eh, arī sirsnīgi sveikt. Man liekas, ka nu, pārāk daudz mums nav. Mēs runājam par dzimumu līdztiesību. Es pārstāvu Spāniju. Pēdējo 30 gadu laikā situācija ir tāda, ka ļoti izmainījies ir darba tirgus. Ir aizvien vairāk sieviešu darba tirgu pieeja izglītībai, ir daudz labāka. Nu, mūsu valstī tā bija burtiski tāda tā kā sprādzienveidīga attīstība, bet paskatoties uz faktiem, redzam arī, ka ir vēl daudz darāmā. Esam daļai arī ļoti norūpējušies sievietes Spānijā. Uh, tās īpaši e, cieši no ekonomikas krīzes, jo ekonomikas krīze īpaši smagi skar tos e, sektors, e, kuros ir daudz sieviešu nodarbināti. Daudz sieviešu tiek atlaistas, ir ierobežota termiņa darba līguma, un it īpaši tie pilsoņi, kas e, strādā atrodas samērā sarežģītā situācijā. Es esmu arī statistikas da datus apkopojusi viena no Spānijas arotbiedrībām. Ir publiskojusi datus, ka uh, Spānijā sievietes strādā 50, būtu jāstrādā 59 dienas vairāk sievietēm, lai saņemtu tādu pašu algu kā vīriešiem. Nu, iedomājieties, 59 dienas vairāk, kas nozīmē, ka tiešām tiek maksāts zemāks atalgojums par uh, vienādu dalgu. Līdz ar to arī bezdarba pabalsti ir mazāki sievietēm, ja viņas zaudē darbu, un arī nākotnē būs uh, sarežģītāk saņemt mm, pensija, jo sieviešu pensija vienmēr būs zemāk nekā vīriešu pensija. Un viena no runātājām izteica priekšlikumu aicināt uh, vīriešus pārdomāt, vai ir vērts mācīties universitātēs, nu tas ir nu, kaut kas pilnīgi traks mums jāpārdomā tas. Es domāju, ka tas nu, tā nemaz nav iespējams. Un tāpat arī sievietes aicināt neizmantot iespējas, tas nav iespējams. Tagad atsaucoties uz darba tirgu. Mums darba tirgus ir uh, jātīsta, mums vēl ļoti daudz kas ir jādara, un esmu ļoti norūpējusies par to, ka krīzes laikā sievietes ir tās, uh, ko bieži aizmirst. Uh, Manā valstī ir daudz demonstrāciju, cilvēki iziet ielās. Un ja šīm demonstrācijām būtu tikai viens moto - cienīgu un uh, vienlīdzīgu darbu, tad es uh, nedomāju, ka tik daudz cilvēku iziet ielā. Esmu gan pesimisti, gan optimisti vienlaikus. Mēs nees, mums, mums nav īpaši jāaizsargā, mēs neesam vājas, un mēs turpināsim doties par mūsu ceļu. Paldies! Tamas Kaudinādi eh, no Ungārijas Nacionālās asamblējas lūdzu. Asūtēne kūr. Tis... Paldies, priekšsādātāja kungs, par man piešķirto vārdu. Vēlos jūs sveikt un īpaši sirsnīgi sveicu sievietes šodien. Šodien ir tāda īpaša iespēja man dota. Es kā vīrietis varu arī šeit uzstāties un labi saprotu, kā jūtas sievietes. Ungārijas Nacionālajā sapulcē strādā 9% sieviešu. Mums tiešām ir uh, problēmas ar uh, sieviešu un vīriešu līdztiesību. Nesen tika pieņemta jauna konstitūcija, un šajā tekstā tiek skaidri pateikts, ka vīrieši un sievietes ir vienlīdzīgi. Uh, un Inga arī cenšas eh, visu tiesības eh, garantēt īpaši. Mēs cenšamies garantēt arī cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības. Bet visi tie likuma teksti, kas ir pieņemti, tikai tad kļūst par īstenību, kad arī tiek ieviesti. Un kad cer, ceram, ka arī likumdošanas eh, orgānos būs vienlīdzīgs sieviešu un vīriešu skaits. Uh, Pat labam ir um, dalījums un ir tādi tipiski vīriešu amati un vīriešu vadošie, tā teikt, uh, amati. Bet jau paskatoties uz, piemēram, Eiropas parlamentiem, mēs redzam, ka lēma pieņemšanā dominē vīrieši, un kā tad mēs varam iedomāties, kādas būs izmaiņas, cik ātri tas notiks. kolēģi no Francijas, Aņes Barantā, kuru vēlos sveikt arī tādēļ, ka viņai ir četri bērni. Man viņai jāizsaka arī apsveikuma vārdi. Saistībā ar to, ka pēc astoņu stundu intensīvu darbu viņa kā visas sievietes veids vēl daudz papildu darbu. Un uh, Tika runāts arī par to, ka 40-50 gadi vēl būs vajadzīgi, lai izlīdzinātos situāciju starp vīriešiem un sievietēm. Viņai visdrīzāk patiesi ir taisnība. Ungārijas parlamentā bija garas diskusijas par dzimumu vienlīdzību. Un no šīs uh, diskusijas izriet secinājums. Ir nepieciešamas radikālas izmaiņas un vajadzētu uh, izmeklēt arī tas, to, ko iestājušanās Eiropas Savienībā ir devusi uh, Vidus un Austrum Eiropas valstīm. Polijas kolēģi teica, jā, mēs esam no viena tā paša reģiona. Jā, tā tas ir, un visa sabiedrība ir um, samērā sarežģītā situācijā un arī ekonomiski ļoti sarežģītā situācijā. Mēs esam mūsu valstīs uh, pēc es iestājas zaudējuši ļoti daudz darba vietu. Ungārijā ir desmit miljonu iedzīvotāji un viens miljons darba vietu pazuda uzreiz pēc iestāšanās e, e, ES. Tas ir smags skaidrs, un mēs nevaram uh, Ungārijā uzreiz teikt, ka iestāšanās e, ES uh, bija kaut kas tāds, nu tā kā izrāviens, kas uzlabotu sieviešu situāciju. E, es nav nekādus panākumus šajā jomā devis. Arī daudzās citās jomās, ne? Bet nu nevar runāt uh, par to, ka atšķirības starp uh, vīriešiem un uh, sievietēm bijušajās austrumbloka valstīs ir kļuvusi mazāka. Nē, šīs atšķirības ir kļuvušas pat lielākas. Vienkārši tādēļ, ka konkurences spiediens no uh, rietumiem uh, ir ļoti uh, skarbs šajā jomā. Man atvēlētais runas laiks nesākās īsti atbilstoši pulso, pulkstenim, kas tiek uh, parādīts. Tādēļ gribu vēl teikt, ka Ungārijā atšķirība starp algām ir vismazākā Eiropas uh, Savienībā. Martins Šulcs teica, ka mums ir aktīvi jāstrādā, lai šo atšķirību samazinātu. Viņš arī teica, ka mm, atšķirība ir aptuveni 10, 20%, bet Ungārijā šis skaitlis ir tikai 10%. Un šajā ziņā dažas Austram Eiropas valstis ir pat eh, tālāk pavirzījušās attīstībā nekā dažas Rietuma Eiropas valstis. Un uh, Mums jābūt partneriem, mums jāstrādā kopā, jāveido jauna sistēma, kurā šīs atšķirības tiktu samazinātas. Mums jāizstrādā ceļa karte, nacionālās stratēģijas, bet kamēr vīrieši savā starpā ir slepeni, nu tā teikt, sabiedrotie, lielu, uh, liels izrāvums visdrīzāk, ka nesasniegsim. Paldies! Bija ļoti patīkami dzirdēt jūs izsakamies, jo jūs pārstāvējāt vīriešu kopienu šeit. Personīgi man dzimumu vienlīdzība nebūtu jāņem tikai sieviešu rokās un jāizskata. Dzimuma vienlīdzība ir demokrātijas un cilvēktiesība jautājums. Līdz ar to abiem dzimumiem ir jāiesaistās šo jautājumu risināšanā un vienlīdzības veicināšanā. Paldies jums! Man ir patiesībā jautājums. Ir vēl trīs runāt gribētāji, un otrajā panelī runāt gribētāji tik daudz nav pieteikušies. Tāpēc es vēlētos Olišovskas kundzei un Popa Mikēles kundzei, viena no Polijas, otra no Rumānijas. Vai jūs vēlaties izteikties šajās paneļdiskusijās, vai jūs vēlaties runāt varbūt nākamajās paneļdiskusijās? It's okay, next panel. Nākamajā pēc nākamā paneļa. Abas? Kundzes es neredzu jūs. Ā. Jūs neiebilstat. Tātad ir vēl viens runāt gribētāj, gribētājs no dalību valstu vidus, un es došu vārdu Elīnai Hofners kundzei no Zviedrijas. Lūdzu, vārds jums. E, tak for det. Paldies, Mikael. Es runāšu zviedriski. Runājot par sievietēm mūsdienās, tad tās ir ārkārtīgi labi izglītotas, un tomēr sievieši, vīrieši augstos amatos ir daudz vairāk nekā sievietes. Patiesībā sieviešu dzīves puzlis ir daudz sarežģītāks nekā vīriešu, un sievietes bieži vien izvēlās būt gan mātes, gan arī strādāt darbu, kas bieži vien ir tik smags, ka to nevar strādāt pilnu darba laiku. Uh, Tātad, patiesībā, ja sieviete izvēlas strādāt nepilnu darba laiku, tad viņa maksā pati par to pārējo darbu, ko viņa dara mājās vai varbūt pat virsstundās. Ja mēs runājam par vienlīdzību darga tirgu, tad mēs pilnīgi noteikti varam konstatēt, ka nepietiek jau tikai ar sieviešu alga paaugstināšanu. Nepietiek tikai pieņemt lēmumu par to, ka sievietēm ir jābūt pielīdzināmām un vienlīdzīgām vīriešiem. Tas ir jāiestaram arī praksē gan darba dzīvē, gan ikdienā, gan arī mājas dzīvē. Paldies! Thank you. Paldies! Un pēdējai došu vārdu eh, Kazakas kundzei no Latvijas parlamenta. Lūdzu. Dienas cienījumās kungi, eh, sveicināti kolēģi. Es atļaušos eh, runāt sēdus. Paldies. Tātad uh, liels paldies par šīm diskusijām, un uh, es uh, nedaudz iezīmēšu Latvijas situāciju šajā jautājumā. Tātad saskaņā ar Eurostat apkopotajiem datiem 2010. gadā Latvijas sievietes saņēma 17,6% mazāk atalgojumu nekā, nekā vīrieši, un tas ir pa 4,2% vairāk šis te, uh, sal, atalgojuma palielinājums ir nekā pirms diviem gadiem. Tātad 2008. gadā Latvijai sākās ekonomiskā krīze, kuru mēs esam trīs gadu laikā veiksmīgi pārvarējuši, bet, protams, tas ir uh, ļoti lielā mērā arī saistīts uz, uh, uz sabiedrības uh, nelīdzsvaroto attīstību un, un teiksim, par mūsu sociālajām grupām, par kurām būtu jāraizējas. Līdz ar to, tad, eh, runājot tālāk par ekonomiskiem rādītājiem, ir Pasaules ekonomikas fóruma eh, apkopotais ziņojums par Global Gender Gap 2010. gadā, un Latvija šajā, šajā apkopojumā ieņem 19. vietu, un ir četras sadaļas, kurās eh, valstis tiek vērtētas pēc ekonomiskās izglītības un līdzdalības iespējām, izglītības apmeklējumu, politikas un veselības rādītājiem. Tātad labākie rezultāti Latvijai ir uh, veselības jomā un izglītības jomā, kur mēs ieņemam pirmo, pirmo, pirmo vietu līdz ar citām valstīm. Un uh, tas, kas mūs vairāk nodarbina šobrīd, ir ekonomiskās līdzdalības iespējas. I'm sorry. I'm sorry, you have to slow down. Okay, thank you. Thank you. Sorry. Tātad svarīgi ir ekonomiskās līdzdalības iespējas uzlabošana sievietēm. Šobrīd Latvija ir 22. pozīcijā no 135 valstīm. Un šeit kā, kā rādītājs varētu norādīt to, ka uh, latviešu sievietes ir mazāk aktīvas uzņēmējdarbībā nekā vīrieši, un apmēram divas, divas reizes vairāk vīrieši ir uzņēmēji, darba, uzņēmēji nekā sievietes. Pirms tam šī proporcija pirms uh, sešiem gadiem bija trīs reizes, tā kā mums ir progress šajā jautājumā. Uh, Mums vēl ir ļoti svarīgs, uh, svarīgs jautājums par to, ka mums Latvijā ir līdztiesība kā tāda un vienāda atalgojuma saņemšana. Mums īstenībā nav tik liela problēma, jo līdzīgi kā jau runāts uh, mūsu sievietes strādā vienkārši vairāk jomās, kas ir servis un pakalpojumu un back office, nekā, nekā teiksim, vīrieši, kas vairāk ir uh, front office un, un enerģistāki pārdevēji un uh, biznesa cilvēki, uh, bet vairāk ir tajā jautājumā, ka sievietes kombinē šo savu darbu dzīvi ar, ar mājas mājas dzīvi un bērnu, bērnu audzināšanu. Un šeit ir ļoti svarīgi, cik sievietes tiek uh, tiek eh, atbalstīts no valsts puses. Mums uh, likumdošana Latvijā ir sakārtot par eh, sieviešu līdz, līdzvērtīgu atalgojumu kā, kā vīriešiem, un īpaši mums pol, eh, likumdošanā nav izmaiņas, bet kas mums ir labi iezīme, ir eh, pagājušo gadu mēs pieņēmām izglītības likumu, ka valstī un pašvaldībai ir jānodrošina ģimenes ar bērnu dārziem bērniem no pusotra gada, ja vecāki izsaka šādu vēlēšanu, un tas ir tieši sievietēm iespēja atgriezties darbā, ka valsts viņus atbalsta. Tātad uh, Vēl pēdējā sadaļiņa, par ko būtu jārunā, ir būtu par politisko līdzdalību. Tātad Latviešu parlamentā mums ir tikai 21% no sievietēm. Eiropas parlamentā ir 34,6%. Līdz ar to mums ir vēl tāls ceļš ejams, lai sievietes būtu vairāk līdzdal līdzdalīgas politiskajos procesos. Un šeit es uzņemšos nedaudz iniciatīvu, nedaudz paskatīties uz šo te mūsu tēmu Equal Pay for Equal Work no cita skatījuma. Uh, Mēs esam Eiropas Savienība 27 uh, valstis, un Eiropā ir instrumenti, kā izbalansēt valstu attīstību un uh, dzīves kvalitāti šajās valstīs. Un šeit es gribētu iezīmēt vienu situāciju, kur uh, viena valsts saņem varbūt pat septiņu reizi maksā, maz, septiņu reizi mazākus līdzmaksājumus nekā cita valsts. Un konkrēti tas ir Eiropas līdzfinansējums uh, lauksaimniecībai, tiešie maksājumi lauksaimniecībā. Latvija saņem tikai 30% no Eiropas vidējā rādītāja, kas ir gaužām maz. Un šeit ir tā situācija, kad sievietes ir mazāk mobīlas, viņas dzīvo pietuvināt pie ģimenēm, un bieži vien tas ir arī laukos. Un ja mums nav šī lauka attīstības iespējas, tad sievietes, respektīvi, tiek, eh, tiek vairāk pakļautas nabadzībai, jo viņām ir mazākas iespējas strādāt. Uh, Tātad ar šiem te Eiropas tiešajiem maksājumiem būtu svarīgi, ka tā, tā proporcija, just, just, jā, proporcija būtu svarīgi izlīdzināt, jo nākošajam termiņam, kas ir līdz 2020. gadam, šis te termiņš ir domāts uh, Latvijai izbalansēt tikai uz 54% no šī lauksaimniecības līdzmaksājumiem. Es ļoti gribētu aicināt, ka equal pay for equal work ir visās nozerēs un visās disciplīnās. Un liels paldies jums par uzmanību. Thank you very much. And... Paldies, paldies Kazākas kundzei. Un tagad es došu vārdu paneļa, paneļa diskusiju vadītājām. Vai jūs vēlētos izteikties? Sāksim tad pretējā kārtībā. Lūdzu, pirmajai dod vārdu Parentirjonas kundzei. Paldies par ārkārtīgi interesantajiem eh, komentāriem. Kā jau es teicu, mēs jau esam veikuši politiskas izvēles, un tomēr realitātē to mēs vēl tā skaidri neredzam. Kad tas tiks realizēts dzīvē, tad mēs arī redzēsim tās sekas pozitīvās. Protams, ir svarīgi, lai mums būtu adekvāta likumdošana, protams, ir svarīgi, lai mums būtu atbalsta schēmas, un ir jābūt pārliecībai, ka uh, visi mūsu izmantotie instrumenti līdzvērtīgi atalkojuma un dzimuma līdztiesības ziņā, lai šie instrumenti nebūtu tikai birokrātisks dabas, lai tie veicinātu tādas sabiedrības izvēli, kādu mēs vēlamies redzēt un kādā vēlamies dzīvot. Nākamais, ja mēs vēlamies uzlabot sieviešu nodarbinātības un atalgojuma situāciju, tad daudz no šiem instrumentiem, kuri ir jāizdara, tie jau noteikti uzlabos arī darba situāciju vīriešiem arī. Un tomēr ir tāds īpašs eh, dzimuma musturs, ja vēlaties, bet eh, ne visi pasākumi prasa daudz investīju. Ja, investīciju, ja mēs runājam par darba tirgus uzlabošanu, tad, piemēram, sociālā klimata uzjabo, uzlabošana un labāka pārvaldība un menedžments jau neko nemaksā. To mēs, šos pasākums mēs varam īstenot arī krīzes apstākļos. Trešais ir tā saucamais Eiropas globālais modelis. Par to ir ticis ārkārtīgi daudz diskutēts tā saucamajā Stiglīnas komitejā, kādā veidā pareizi noteikt IKP un kādā veidā izstrādāt tādus indikātors un kritērijus, kas varētu konkrēti parādīt, kas tiešām ir adekvāts. Piemēram, sieviešu darbs mājas dzīves ietvaros pilnīgi noteikti ietekmē gan dzīves kvalitāti, gan arī darba kvalitāti. Līdz ar to, kā jau es teicu, ir jārunā par drusku savādākiem kritērijiem IKP izstrādē, nekā mēs varbūt esam piemērojuši līdz šim. Visbeidzot, es uzskatu, ka Eiropa ir bijusi sava veida pionieris dzimumu līdztiesības ziņā. Eiropa ir izstrādājusi un turpina izstrādāt ārkārtīgi veiksmīgus instrumentus, un, protams, ir svarīgi, lai mēs ikdienas, ja negluži diskutētu, tad vismaz piedomātu par sieviešu līdztiesību. Bet atcerēsimies, kāda ir sieviešu situācija citos pasaules reģionos. Savā veidā Eiropa ir kontinents, uz kuru viss raugās kā uz modeli. Paldies! Um. Nākamā runātāja Agneta Starka. Runājot par to, kāpēc notiek tā, kā notiek, tad ir svarīgi ņemt vērā visus apstākļus šajā ekonomiskās krīzes situācijā. Šeit jau mēs dzirdējām par to, ka situācija daudzās valstīs sievietēm ir gan uzlabojusies, gan arī citās valstīs pasliktinājusies. Es kļūšu par starptautiskās feministu ekonomistu organizācijas priekšsēdētāju drīz, un mēs vasarā plānojam konferenci, kurā mēs runāsim par šiem jautājumiem. Tātad Barcelonā, Spānijā, Barcelonas universitātē jūnija beigās mēs organizēsim konferenci par tieši līdzvērtīgu aptalgojumu jautājumiem, bet ne tikai. Mēs runāsim arī par ekonomiskajām sekām tai situācijai, kāda šobrīd piedzīvo visas Ziemeļāfrikas valstis, kā arī tuvo austrumu valstis. Kā jau es teicu, mēs esam uzaicinājuši sievietes ekonomistas no šīm teritorijām, no šiem reģioniem, un viņas izteiks savu viedokli par situācijas attīstību. Ir svarīgi atcerēties, ka sieviešu darbu mēs nevaram novērtēt tādā veidā, kā mēs varbūt novērtējam citu darbu. Atcerēsimies, ka sievietes nevar samaksāt par bērnu, bērnu dārzu, par ēdienu un par elektrību ar vērtībām. Sievietēm vajag naudu. Tāpēc, protams, atcerēsimies mūsu vērtības, bet atcerēsimies, ka nauda ir svarīga, ekonomika ir svarīga, Un tiešām ceru, ka šās priekšpusdienas diskusiju laikā mums izdosies pieskarties šiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Paldies! Um, thank you for the uh... Paldies, saka Kārina Enodas kundze. Tiek interesants diskusijas un ļoti aktuāli jautājumi. Es varbūt vēlētos pieskarties eh, tam jautājumam, par kuru runā jau Agneta savas runas pēdējos teikumos. Tātad vērtības un nauda. Abi šie termini ir saistīti arī dzīvē. Es jau savos ievadvārdos teicu, ka 75% no zem atalgotā darba ņēmējām Eiropā ir sievietes. Līdz ar to mums vēl ir ārkārtīgi daudz darāmā. Bet tomēr izteikšu komentārus par šeit izskanējušajiem momentiem. Es personīgi uzskatu, ka ir principā pat jautri un interesanti runāt par. Par, par kvotām. Es nāku no valsts, kurā ir kvotas lielākais būtiskākais par kvotām ir tas, ka kvotas jau nav mērķis, tas ir instruments. Kādā veidā mēs varam augstos amatos nodrošināt sieviešu procentu, tātad mēs vēl neesam panākuši situācijas atrisinājumu. Ir ļoti viegli, necīnoties par demokrātiskām vērtībām, krist atpakaļ. Spānijas pārstāve teica, ka bieži vien krīzes apstākļos mēs daudz ko aizmirstam, un mums ir svarīgi saprast, ka mēs visi dzīvojam problēmu iekļāvumā, protams, ka mūs visus vada arī krīze, bet eh, svarīgi ir atcerēties, ka gan sievietes, tā arī vīrieši šobrīd cieš no krīzes, bet katra, katrs dzimums savādākā veidā. Vairāk ilgi nerunāšu, un tomēr vēlējos pateikt kaut ko tādu, ka manas valsts premjerministrs ir pateicis, ka Nafta jau nav Norvēģijas būtiskākais eh, pievienotā vērtība, bet tās ir strādājošas sievietes. Norvēģijā darbspējīgā vecumā 70% sieviešu strādā. Diemžēl liela daļa šo sieviešu strādā nepilnu darba laiku, līdz ar to pat Norvēģijā mums vēl ir daudz darāmā, pirms mēs varam droši apgalvot, mēs mēģi esam sasnieguši. Un tomēr ir svarīgi uzskaitīt, ka labas labklājības sistēmas apstākļos, tādos apstākļos, kuros politiskā grība arī strādā sieviešu labā, es droši vien nebūšu pārāk aroganta, ja apgalvošu, ka Ziemeļvalstu valstu modelis darbojās eh, arī tādējādi, ka mums ir ļoti augsts dzimstības procents, un tas noteikti ir tāpēc, ka sievietēm ir labi apstākļi dzīvojot. Prieksēdētājs. Paldies eh, Karinai Enodai. Vēlētos pateikties visām paneļa dalībniecēm. Paldies, ka piedalījāties mūsu šā rīta konferencē. Tiešām liels paldies! Un tagad mēs pārējām pie nākamajām panēm diskusijām, bet vēlreiz sirsnīgs paldies trīs runātājām. Of, uh, Otrā mūsu konferences daļa ir domāta pieredzes apmaiņai par to, kā mazināt algu atšķirības. Un esam uzaicinājuši runātājas, kuras dalīsies pieredzē šajos jautājumos. Pēc tam, kad uh, būs izteikušās runātājas, Mēs uzklausīsim arī dalību valstu pārstāvis par to, kāda ir parauga praksa dažādās dalību valstīs. Vairāk laiku netērēsim, dodamies uzreiz pie šīm diskusijām, un pirmajai došu vārdu Alenē Gadžuškovai, kas ir Čehijas senāta priekšsēdētāja vietniece. Lūdzu. Thank you. Thank you very much. Paldies. godātais priekšsarētāji, dāmas un kungi, kolēģi. Paldies, ka jūs šodien organizējat šo sanāksmi, kas veltīta nozīmīgam jautājumam, kas arvien ir ļoti aktuāli Čehijā. Man ir liels gods uzrunāt jūs un pastāstīt jums par situāciju Čehijā. Lai gan jāatzīst, ka uh, dzimuma atalgojuma atšķirības ziņā Čehija ir viena no sliktākajiem paraugiem šī nozīmē gandrīz 26% atšķirību. Tas ir 8% punkti vairāk nekā Eiropas saimnības vidējais rādītājs. Man jāatzīst, ka rēģējot uz Ungārijas kolēģu situāciju, šī atšķirība ir tikai pasliktinājusies tieši labējo valdīšanas laikā nevis tieši pēc Eiropas Savienības iestāšanās Eiropas Savienības brīdī, bet gan vēlāk, kā tiešas neoliberālās eh, politikas īstenošanas rezultāts. Sieviešu diskriminācija tiek uzskatīta par mm, juridiski arī pieņemamu pat veidu un pat e, īstenībā sliktā gadījumā pat kā darba devēja tiesībām. Valdības paredzētie pasākumi noteikti, piemēram, uh, samazinājumi nepilnlaika nodarbinātībai un cita veidā uh, ierobežojumi mm, īstenībā pasliktina šo situāciju un atšķirības atalgojumā. Sabiedriskie mēdī mm, diskutē par uh, dzimumu atalgojumu atšķirībām. Tomēr šo debatu virs tikai nevalstiskās organizācijas un akadēmiķi. Tā nav vispārējās sabiedrības uh, centrālā tēma. Uh, Čehijā, kur mums dominē neoliberālās idejas, mēs spējam nodrošināt tikai ekonomisko argumentu uzvaru. Vienīgi tiek eh, reāli skatīts finanšu aspekts, un tas tiek uzskatīts par galveno pārmaiņu spēku. Tieši tāpēc mūsu piedāvāto argumenti, norādot arī uz, piemēram, nediskriminējošu darba veidošanu, ko mēs tā kā liekam priekšā darba devējiem, uh, nodrošinot nediskriminējošo darba vidi, norādot, ka līdz ar to uzņēmumu iegūst lielākas priekšrocības arī darbas tirgu un var piesaistīt paškvalificēto darbu spēku. Nu, tas netiek ņemts ārā. Daudz pētījumu norāda, ka vienādas iespējas nodarbinātām personām, domājot par motivētām personām, nodrošina lielāku klientu apmērinātību, lielāku darba ražīgumu un līdz ar to labāku atdevi. Otra argumentu kopa ir tāda, kas ir izskanīja šodien. Tātad es to sauktu par nediskriminējošas darba vīdes priekšrocībām sabiedrībai kopumā. Vēlos atsaukties uz nopietniem datiem, kas norāda to, ka likvidējot šo atalgojuma atšķirību, mēs nodrošinātu lielāku sabiedrības kopsaliedētību un darba ražīgumu. Mēs redzam, ka struktūrālā nabadzība ir viena izteiktāja tieši sieviešu starpā, gan kas jau arī strādā, gan arī pēc eh, nodarbinātības vecumā. Viņas, protams, vislielāko vairāk strādā tieši veselības aprūpas eh, sistēmā. Jāatzīst, ka šobrīd privātais sektors ir norādījis, ka tas nav gluži sieviešu at vienāds atalgojums, nebūtu jāuzskata par eh, cilvēktiesībām vai diskriminācijas jautājumu, bet gan vienkārši par biznesa jautājumu. Un tieši tāpēc mums ir jādara viss, lai mēs pārvarētu šādu negatīvu politisko vidi un uzlabotu situāciju. Runājot par atalgojuma atšķirībām, mēs nedrīkstam aizmirst vēl papildus divus veidus, kas eh, ar vienu ir aktuāli Pirmkārt, mums ir jādomā par ģimenes un darba saskaņošanu un par dzimumu stereotipu pārvarēšanu, par sievietes un vīriešu lomu sabiedrībā. Tas viss ir savstarpēji saistīts. Un tas jau ir izskanējis šodien. Ja mēs vēlamies likvidēt šo atalgojumu atšķirību, tad mums ir arī jācīnās pret cita veida diskriminācijām vienlaikus. Čehijā mums ir pieņemts antidiskriminācijas likums saskaņā Eiropas saimnības direktīvu. Tomēr realitāte ir atšķirīga. Tomēr es sev iepriekš norādīju, un vēlos arī turpmāk norādīt, ka mūsu jaunajiem politiķiem ir jāņem vērā. Viņiem ir jāmēģina noteikt tādus noteikumus, kas izbeigtu sieviešu diskrimināciju pa Čehijā. Šī situācija uzlabojas nedaudz. Un sievietes iegūst vien vairāk labi atalgotas pozīcijas. Tas tikai nozīmē, ka brīz, drīzāk pavisam pienāks laiks, kad arī vīrieši meklēs aizsardzību ar antidiskriminācijas likumiem. Nu, lūk, tas būtu otrs ekstrēms, ko mēs arī nevēlētos. Tā kā sabiedrības ilgspējīga attīstība ir iespējama tikai tad, ja mēs mobilizējam savus iespējas pilnībā. Un es domāju, ka te lielisks piemērs ir Norvēģija. Visiem līdz ar to ir iespējas nodrošināt savus eh, iespējas, savus talantus, saskanīgā veidā starp vīrie, eh, vīriešiem un sievietēm. Līdz ar to paldies jums par iespēju šodien jūs uzrunāt šodienas konferencē un līdz ar to meklēt arī no savas puses ieguldījumu mūsu kopējos centienos nodrošināt patiesu vienlīdzību. Paldies Eiropas parlamentam, paldies priekšsēdētam Martinam Šulcam, kurš ir tiešām šī procesa virzītājs. Paldies! Lai jums izdodas! Paldies! Tālāk uzklausīsim Darīnas Bjanki kundzi, kas pārstāv Itāliju, Itālijas senātu, nodarbinātības lietu komiteju. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, īpaši gribu jums uh, teikt paldies. Mm. Un uzstājos Itālijas parlamentu un senātu vārdā un gribu teikt, ka mēs ļoti aktīvi iesaistamies šajās politikās un balstām arī Eiropas sadarbību, arī starp parlamentu sadarbību. Gribu pateikties komitejas priekšsēdētājiem, ne tikai kā komitejas priekšsēdētājiem, bet arī kā vīrietim. Esmu pārliecināta, ka šeit varam kopā sasniegt ko labu kopā ar vīriešiem. Un es esmu pārliecināta, ka tas būs arī izšķirīgs faktors Eiropā, lai panāktu situācijas izmaiņas. Kā daudzās Eiropas valstīs, arī Itālijā, neskatoties uz to, ka ir nacionālajie likumi par vienlīdzību, ir lielas atšķirības starp vīriešiem un uh, sievietēm. Šī atšķirīgā samaksa Itālijā ir saistīta nu daļai ar tieši diskrimināciju, kad sievietes saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši par vienāda apjoma darbu, lai arī viņu paveiktajam ir tāda pati vērtība kā vīriešu paveiktajam. Tas ir saistīts ar vairākiem faktoriem, tie bieži vien ir uh, savstarpēji saistīti. Vīrieši un sievietes uh, aizvien vēl šodien uh, dažādos amatos strādā un sieviešu darbs tiek zemāk novērtēts. Ir stereotipi, piemēram, izvēlēties skolu, izvēlētos, izvēloties uh, apmācības priekšmetus un ir sarežģīti privāto dzīvi savienot arī ar karjeras dzīvi. Un uh, sadalījums nav viens un tas pats. Šie sadalījuma faktori un koeficienti, par kuriem runājām, dažkārt atstāja negatīvu ietekmi uz to sieviešu situāciju, kas rūpējas par bērniem. Par Itāliju runājot, jāsaka, ka mēs esam vēl atpalikuši, tā atpalikuši no nodarbinātības skaitļiem cities Eiropas valstīs, un um, situācija ir slikta arī bezdarba jomā. Ja salīdzinām strādājošo sieviešu un vīriešu skaitu, tad jāsaka, ka sievietes bieži vien strādā nepilnu darba dienu. Par to jau tika runāts. Un jāsaka arī, ka sievietes bieži strādā tā sauktajos netipiskajos darba līgumos. Un tas viss noved uh, pie tā, ka samazinās kopumā uh, strādājošo skaits. Un, protams, ka sievietes uh, strādā retāk tad, kad viņām ir mazi bērni. Jārunā arī par tiem sektoriem, kuros um, darbs uh, tiek zemi atalgots. Un a, uh, vadošajos amatos sieviešu īpatsvars ir zems. Daudzi novērotāji norāda uz to, ka lielākā daļa sieviešu darba tirgu iesaistās ar uh, valsts palīdzību vai um, nodarbinātības aģentūra palīdzību. Ir dažādi dati, kas to atspoguļo, ir 2010. gada dati, Eurostat tos ir publicējis, un šeit ir skaidrs, ka 27 ES valstu vidū sievietes aizvien vēl mazāk saņem nekā vīrieši. Jā, tika minēts 17%. Vidēji Zviedrijā 18% un Itālijā šis skaitlis ir būtiski atšķirīgs. Bet nu, tendence ir tāda, ka sievietes sliktāk tiek apmaksātas un a, arī a, mazāk a, viņas ir a, pārstāvētas darba tirgu un biežāk strādā tādas darbas, kas ir zemas kvalifikācijas amati. Pēdējo gadu laikā daudzi soļi tika spērti, lai panāktu dzimumu līdztiesību, lai uzlabotu darba likumdošanu. Dažādas iniciatīvas parlamentā, piemēram, arī 2010. gadā ir gan izdiskutēts, gan arī likumi pieņemti. Mēs esam aktīvi diskutējuši par šiem jautājumiem arī mūsu valdībā. Esam aicinājuši valdību aktīvi rīkoties. Arī Itālija ir formulējusi savus attīstības mērķus 2020. gadam. Ir paredzēti stratēģiski soļi. 54. direktīva 2004. gadā pieņemta ir Itālijā transponēta. Tajā tiek uh, noteikts, ka jātransponē visi likumdošanas akti, kas ir par sieviešu un vīriešu līdztiesību pieņemti. Tāpat arī jāstrādā, lai par vienlaidu darbu uh, visi saņemtu vienlīdzīgu algu un lai novērstu diskrimināciju darba tirgu. Jārunā ir arī par juridisko palīdzību, juridisko aizstāvību. Ja likumi tiek pārkāpts, tad ir nepieciešams sankcijas, piemēram, gadījumos, kad kāds tiek diskriminēts. Tagad par kolektīvajiem līgumiem arī tajos var paredzēt specifiskus pasākumus, lai novērstu diskrimināciju. Tāpat arī konsultanti dzimuma līdzjūtības jautājumos tiek nosaukti, iecelti gan nacionālā, gan reģionālā un pašvaldību līmenī. Itālijā diskusijas ir ļoti aktīvas. Mēs runājam arī par reformām darba tirgu. Īpaši mēs runājam par darba apstākļiem, par pakalpojumu sniegšanu, par ģimeņu attīstību, un tas ir viens no būtiskākajiem mērķiem. Pieminēšu arī 5. oktobra 2009. gada vienlīdzības hartu, ko ir parakstījuši dažādi uzņēmumi. Runātāji pārtrauc. E, jā. Man likās, ka man ir piešķirts garāks runas laiks. Man likās, ka tās būtu 5 minūtes. Nu, katrā gadījumā īpaši gribēju uzsvērt tos jaunās likumdošanas projektus, par kuriem tagad ir aktīvas diskusijas un par ko īpaši plaši runājām pagājušajā gadā. Runa iet par uzņēmumiem, kas, kuru akcijas tiek tirgotas biržā. Itālijā tiek noteikts, ka tie uzņēmumi, kur akcijas eh, tiek tirgotas biržā, pat labam uh, eh, 30% un uh, līdz uh, 2050. gadam 30% sieviešu vadībā nodarbinās. Tas ir likums, kas ir diskutēts uh, parlamentā un tiks pieņemts, un tas noteikti ir ļoti nozīmīgs rezultāts. Un tagad noslēgumā gribu atgādināt to, ko jūs arī pats uzsvērāt. Jūs runājāt par Virģīniju Vulfu. Viņas dēļradi. Tas arī norāda uz to, cik ļoti nozīmīgi ir sieviešu ekonomiskā neatkarība. Un daži no runātājiem arī to jau uzsvēra. Tas, kā nākotnē būs organizēta mūsu sabiedrība, tas būs ļoti nozīmīgi it īpaši arī attiecībā uz dzimumu līdztiesību. Ekonomiskā neatkarība ir uh, nozīmīga. Un uh, vienlaikus arī jaunas struktūras mūsu sabiedrībā. Thank, thank you very much. Yeah. Paldies! Un tagad es došu vārdu nākamajai runātājai un tā ir Terezas Angiņo kundze, kas ir konstitucionālo lietu tiesību, brīvību un garantiju komitejas locekla no Portugāles parlamenta. Lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji, godāti deputāti, viesi. Man tiešām liels prieks un gods um, Jūs uzrunāt Eiropas parlamentā, un es domāju, ka arī man uzruna jums arī sniegs zinām ieguldījumu kopējā rezultātā. Tiešām šīs atšķirības ir kļuvušas arvien uzkrītošākas un nepieņemamākas, domājot par dzimumu nevienlīdzību atalgojumā. Es skatos arī uz sociālo un kultūrālajām lomām, kāds tiek pierakstīts vīriešiem un sievietēm, ir nepamatot līdz ar to vēl arvien turpināt kaut kādas atšķirības uh, Bet tomēr mēs redzam, ka mēs visi nākam, protams, mūsu vēsturiskās attīstības un arī bioloģiski pierakstītājām arī lomām, un līdz ar to mums ir jāskatās, kā mēs to redzam, kā attīstās arī politiski, sociāli un kulturāli visdažādākās lomas. Mums ir jāsaprot, ka pirmkārt mēs esam, protams, savstarpējās sociālajās dzimumu veidotajās attiecībās, un tas arī ir jāskata tālāk no sabiedriska ekonomiskās perspektīvas, bet tas nekas nav galīgs, tas nav tāds, kas būtu akmenī iecirsts un kur nosaka mūsu dzimums. Uh, ilgiem vienal, vienāds atalgojums ir tieši skaidrs uzdevums, kas ir jāsakārto. Šīs atšķirības ir viens no kliedzošākajiem atšķirības veidiem. Galvenais princips, kas jāievēro, kā sieviešu un vīriešu lomas, ir skaidri jāsakārto un ir jānodrošina vienāds atalgojums par tieši vienu un to pašu darbu. Un vienlaiks tas jānodrošina, ka sievietēm ir iespējas nodrošināt tās pašas darbus, īstenot to pašu, un katrā ziņā, ka viņi saņem arī vienādu atalgojumu. Šodien skaidrs, ka sociālo vēsturiskā modeļi ir mainījušies, un mēs tā redzam, ka tirgus situācija attīstās, un katrā ziņā sievietes nonāk šobrīd ar vien nevēli, ne, nelabvēlīgā situācijā. Portugāles situācijā, protams, ir nodrošināt noteikta vienlīdzība, un viens no tā valsts uzdevumiem ir tieši nodrošināt šo vienlīdzību. Un tam sako arī mūsu publiskā valsts politikas, rīcība politikas. Mēs redzam, ka sievietes netiek pilnībā pārstāvētas daudzās jomās, un tieši tas ir parlamentu uzdevums nodrošināt, lai tas tā būtu. Interesanti, ka koncepcionāli un juridiski sievietēm īstenībā ļoti labvēlīga situācija. Socioloģiskie dati norāda arī tieši tādiem pašiem secinājumiem. Lūdzu, runājiet vēlāk, saka priekšsēdētājs, un tas būtu, tas būtu tiešām vēlams. Nu, ļoti labi. Sieviešu tiesības uz nodarbinātību ir ļoti skaidri definēts. Lielākā daļa no universitāšu studentiem un veiksmīgākiem studentiem ir tieši sievietes. Zinātniskie un tehniskie darbi tieši tos veids sievietes. Tomēr pētījumi atklāja tomēr pilnīgi citu vainu. Sievietes saņem daudz mazāk nekā vīrieši. Mājas pienākumi uz eh, darbu tiek uzskatīti ar vien par sieviešu eh, no jomu, un mēs redzam, ka sievietes ar vien tiek ierobežotas darba tirgu atsevišķās profesijās. Mēs redzam, ka likums ir likums un burts ir burts, bet eh, rīcība atpaliek. Un tieši tāpēc mēs redzam, ka tas ir globāls izaicinājums. Tieši tāpēc konstitucionāls un juridiskās sistēmas, kas ir vērstas uz normu sakārtošanu, uh, tomēr nenozīmē, ka pilnībā tiek sakārtots lietas. Mēs redzam, ka sociālās normas un sociālā realitāte, ko savas par sievietes arī pieņem, protams, nozīmē šo savstarpēju atkarību. Un mēs redzam, ka atsevišķas prakses pilnībā nonāk pretrunā ar emancipācijas uzstādījumiem. Viena no pretrunām ir skaidri redzama un trūks tādu sociālo kustību, uh, mēs nespējam nodrošināt sociālo transformāciju, kas ir skaidri redzam arī cilvē, sieviešu balsošanas tiesību iegūšanā. Ja mēs apzināmies diskrimināciju gan juridiskā veidā, gan sabiedrībā kopumā, tad mēs varam rīkoties. Kopumā šķiet, ka nozīmīgākā problēma ir tieši tāda, ka ir šī neatbilstības ar likumu un praksi un tāpēc mums jānodrošina ciešā konverģence ar politisko, sabiedrisko un juridisko sistēmu. Mēs redzam, ka sievietes arvien tiek turētas tādās ļoti ierobežotās profesijās, arvien tiek uh, eh, saglabāts šīs atalgojuma attiec, at, atšķirības, un līguma, darba līguma tiek slēgta vienmēr vīriešiem par labu. Un mēs redzam, ka ir jānodrošina tiešām spēcīgāki instrumenti, ir jānodrošina, kā arī šīs uh, kontrolas iespējas tiešām nodrošinātu, ka tiek, spē, tiek spē, eh, nodrošināta un vienlīdzība. Jums nu, vajadzētu tomēr vien, tomēr censties un atlēnāk. Tātad, domājot par informāciju, īstenībā nekad mēs nevaram par zēmu novērtēt pētījumus. Mums vajag papildus pētījumus, ja jāapkopo dati, ir jānodrošina papildus statistika par dzimumu jautājumiem. Tāpat mums ir jānodrošina pilsoniskās sabiedrības un organizāciju aktīvi iesaistīšanās sieviešu tiesību aizstāvībā sabiedrības kopējā doma un politiskais vēstījums ir skaidri jāvirza. Mēs redzam, konstitūcijā ir skaidri noteikts, ka valstī ir vairāk nopietnāk jāatstājas par, jāatskaitās par dzimumu līdztiesības politikas īstenošanu, nodrošinot vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem, ne tikai kā jautājumu par sociālās taisnīguma ievērošanu, bet reiz arī kā pamatnosacījumi augstumu mērķu sasniegšanu, lai nodrošinātu ekonomisku izaugsmu, darba vietas un solidaritāti. Uh, Tie ir nopietni solījumi, lai nodrošinātu arī līdztiesību likumdošanas ziņā un daudzos soļus, kas izspērti uz šī mērķa sasniegšanu. Portugālei mēs esam jau nonāku, no, nodrošinājuši šādu līdzsvarotāku situāciju, domājot par politisko līdzdalību. Tas ir apsveicami. Tomēr ekonomiskā ziņā tas tā nav. Ir pilnīgi skaidrs redzam, ka sievietes ir nepietiekami pārstāvētas ekonomiskajā sektorā. Uh, Pagājušo gadu parlamentā, eh, pagājušo nedēļu parlamentā mēs pieņēmām tieši jaunu rezolūciju, kas ir vērsta uz vienlīdzības plānu novērtēšanu un īstenošanu, lai nodrošinātu arī sieviešu un vīriešu vienādu pārstāvniecību uzņēmumu valdēs. Līdz ar to mēs vēlamies panākt, lai tad novērtējot ik pa sešiem mēnešiem šo situāciju, mēs arī aktiecīgi rīkotos. Un pa, nobeigumā parlamentam būtiska loma šo rīcību politiku īstenošanā īpaši domājot par atsevišķo dzimumu līdztiesības komiteju. Vienlaikus mums ir jādara arī par debatēm un kā mēs tās tālāk virsam par sabiedrības nostājumu kopumā. Parlaments šo lomu ir iznojis jau iepriekš, un arī mēs turpināsim to nākotnē. Un visbeidzot, runāt par sarežģīto situāciju un kāds ietekmē sieviešu dzīvi, dziļā ekonomiskā krīze, par ko jau arī runājām. Šobrīd mēs saprotam, ka tas arī negatīvā veidā ietekmēs vienlīdzības nodrošināšanu. Un mēs redzam, ka sievietes nonāk daudz neaizsargātākā situācijā arī domājot par darbu, kas tiek strādāts uz puslodzi un dažādu veidu citiem atipiskiem nodarbinātības veidiem. Mēs redzam, ka sievietes darba tirgu ir, protams, nostiprinājušas savas pozīcijas, tomēr daudz kas vēl jādara. Un tieši parlamentam būtiski loma. Tas nebija viegli, un tas nebūs viegli arī nākotnē. Paldies jums visiem par uzmanību! Paldies! Un tagad uzklausīsim vēl. Esam uzklausījuši trīs parlamentu pārstāvis. Man tiešām prieks un paldies jums par jūsu nu, uzrunām. Tālāk uzklausīsim cits deputāts. Un turklāt mēs arī gaidām, kā komisāra Reidinga drīz ieradīsies. Bet viņi var piedalīties tikai, protams, noteiktajā pusstundā. Un tajā brīdī, kad viņi ieradīsies, es viņai arī jūs aizdošu vārdu. Un mēs tāpat arī uzdosim viņai papildus jautājumu, pirms viņas arī seksies projām. Tad viņi uzturēsies šeit pusstundu. Ališija Ļusovska tālāk pārstāvēs Polijas parlamentu. Un es aicinātu jūs tiešām ir, pieturēties pie uz, uh, temata un arī jums piešķirtā runas laika. Gaidot komisāru. Lūdzu, jums trīs minūtes. Paldies. Priekšsādātāji, dāmas un kungi. Veiksmīga sieviete eh, privātajā jomā ir gatava iesaistīties arī, protams, vietējās pašvaldībās. Uh, un nodrošināt arī darbu nodarbinātības politiku. Bet tas nozīmē, ka šāda sieviete arī meklē darbu. Protams, viņa ir arī lojāla, viņa ir ļoti piesardzīga, un viņa vienkārši mēģina nodrošināt šādu ilgspējīgu darba vietu. Sievietes, kas ir vadītājs, vadītājs savos uzņēmumos, vienlaikus ir tādas situācijas, ka, protams, šos uzņēmumus vada vīrieši. Un bieži vien tad eh, tā ir tāda arvien tikai sapnis. 45% visām polijas sievietēm arvien ir uh, nodarbinātas, bet, lai gan arī mūsu tieši maternitātes eh, perioda nu, likumdošana nemaz nav tik labvēlīga sievietēm. Jā, mums likuma, protams, atsevišķas lietas, nu, paredz, tomēr nemitīgi mēs konstatējam cilvēktiesību pārkāpumus. Piemēram, sievietes, kas atgriezt no bērnu kopšanas atvaļinājuma, bieži vien saņem mazāku atalgojumu, jeb arī darba vietu, kas ir mazāk atalgota. Lūk, vienkārši tieši tāpēc, ka viņai ir piedzimis bērns un ka viņa ir devusies īsā bērnu atvaļinājumā, kopšanas atvaļinājumā, piedzīvo šādu netaisnību. Tas ir pilnīgi nepamatot un netaisnīgi. Uh, Un tieši tāpēc, ja mēs domājam par uh, sieviešu izredzēm, mēs tomēr atzīstam, ka šī situācija ir par sliktu sievietēm. Tāpat arī kredītus sievietes nevar saņemt īsti, īpaši, ja sieviete audzina bērnus. Tas ir ekonomiski un arī tieši morāli pazemojuša situācija. Ja pat tiem kredīti iestādēm. Ko mēs varētu darīt šādā situācijā? lai mēs nodrošinātu, ka sievietes bez partnera arī tomēr varētu nodrošināt savu ģimeni un arī varētu dabūt kredītu bankā. Lūk, tās ir nopietna problēma, kas ir ļoti akūta sievietēm, kas vēlas, protams, arī pilnvērtīgi dzīvot un kam, protams, zinām finanšu ierobežojumi. Te ļoti svarīgi panākt vienlīdzību tieši krīzes situācijā, kur, protams, kāds ļoti, ļoti izjūt arī šo finanšu samazinājumu, tad īpaši sievietes, kas rūpējas viens pašas par saviem bērniem, ir ļoti sarežģījā situācijā. Paldies! Tālāk vārds Rumānijas senāta pārstāvē. Mēs, ka, domnule președinte, dragi kolēģi. Priekšsādātāji, kungs, dargie kolēģi. Sākumā gribu visus uh, sveikt 8. Uh, martā. Esmu vicepriekšsādātāja jautājumos par uh, dzimumu līdztiesību un strādāju arī izglītības komisijā. Gribu runāt arī par uh, likumdošanas ietvaru un dzimumu līdztiesību. Izglītība visdrīzāk ir svarīgākais, lai mainītu uh, domas. Es esmu studējusi matemātiku, un mēs um, toreiz bijām tikai trīs uh, sievietes uh, fakultātē. Un pat labāk 40% no jaunām sievietēm sāk mācīties tehniskus universitāšu amatus. Tas nozīmē, ka tomēr situācija mainās. Tajā pašā laikā jāsaka, ka ļoti daudz amatus uh, veids vīrieši, piemēram, arī politikā. Gribu uh, pastāstīt jums par kādu uh, pozitīvu pieredzi Rumānijā. Ģenerāla prokurora Rumānijā ir sieviete. Tad viens no parlamenta apakšpalātām priekšsēdētājiem ir sieviete. Esmu strādājusi uh, Eiropas uh, komisijā un esmu uh, dzirdējusi arī uh, reizi Eiropas parlamenta priekšsēdētāja ir bijusi sieviete. Uh, Bet, nu, starp teoriju un praksi ir vēl tāds um, diezgan liels ceļš ejams, un mums ir nepieciešama tāda striktāka Eiropas politika. Tas, man liekas, ka pat ir svarīgāk nekā nacionālās politikas, lai samazinātu atšķirības uh, gan samaksā, gan arī uzlabot dzimumu līdztiesības situāciju. Gan arī par kvalifikāciju un iespējām mācīties Eiropā. Uh, Es gribu um, izteikt priekšlikumu, lai nākošajā finanšu perspektīvā no 2014. līdz 2020. gadam mums jādomā par jauniešiem. Mums jāiedrošina mainīt iesīkstējošos uh, priekšmetus. Jāapkaro arī cilvēku tirdzniecība un modernā, uh, nu, burtiski tāda tā kā vergturība mums ir jāmaina mūsu izglītības politika Tas ir tas, par ko jārunā šodien. Es gribēju eh, īpaši arī pievērsties labiem piemēriem. Rumānijā atšķirības uh, samaksā 1994. Mm, eh, gadā bija 14% un 2010. 12%. Skaitļi uzlabojas. Arī situācija uzlabojas un to pierāda skaitļi. Ja runājam par atšķirībām starp um, sievietēm un vīriešiem, tad jāsaka, ka mūsu valstī ir iniciēta kampaņa, lai informētu sievietes, kas dzīvo laukos, un iedrošinātu viņas pievērsties uzņēmēja darbībai. Ir arī Nacionālā aģentūra dzimumu līdztiesībai. Tā īsteno tādu politiku, kas ir orientēta uz mentalitātes izmaiņu un īpaši palīdz sievietēm laukos un rosina tās arī pievērsties dažādai darbībai. Bet uh, ir arī negatīvi piemēri. Senātā Rumānijā, piemēram, ir uh, tikai septiņas sievietes, tie ir tikai 6%. Un tas ir rezultāts arī vēlēšana sistēmai būtībā, jo sabiedrība, nu jāsaka, ka vēl nav gatava dot savas balsis sievietei, balsot par sievietēm, lai viņas varētu strādāt tajos amatos, kas tradicionāli ir bijuši vīriet, vīriešu amati. Un uh, varbūt, ka komisija varētu uh, izteikt priekšlikumu šai jomā. Paldies! Uh, we... Paldies, Čirkām! Lūk, man liels prieks jums arī šeit uzreiz iepazīstināt ar nākamo runātāju. This is um, the second part of the meeting, uh, this third part of the meeting, and, uh, and we're gonna... Jā, mēs tad uzreiz arī, arī ķersimies pie trešā paneļa par to konkrētiem soļiem, kā mēs varam atrisināt šo atšķirību, atšķirības atalgojumu ziņā. Un tāpēc man ir priekšēji sveikt Eiropas komisijas vicepriekšsēdētāju Vivianu Redinu, kur ir atbildīga par eh, tā, tiesībā, um, tādā eh, <clears throat> taisnīgumu un um, par pilsoņu pamatiesībām un pilsonību Eiropas Savienībā. Vai jūs esat gatavi? Protams, priekšsēdētāji vienmēr. Dāmas un kungi! Man prieks redzēt jūs tik kuplā skaitā, kas tikai pierāda to, ka parlaments, protams, ļoti eh, trāpīgi izvēlēja šodienas diskusiju jautājumus, lai pārunātos arī kopā ar jums, kuplā skaitā, gan vīriešiem, gan sievietēm. Jūs zināt šos skaitļus, protams, arī kāds ir atšķirības, tad eh, tas rāda, ka 16,4% šis rādītājs 16,4%, kas nozīmē, ka, protams, tas samazinājums salīdzinām ar iepriekšējā gadu, kad tas bija 17%, bet, nu, neviens, protams, par to īpaši priecīgs tāpat nebūs. Tātad par šo tempu, kā tas samazinās. Mums ir grūti panākt, lai vairāk sieviešu strādātu, iesaistītos darba tirgu un tāpat samazināt diskrimināciju. Ja mēs analizējam šo atalgojuma atšķirību mēs redzam visās dalībvalstīs. Tas ir aktuāli. Tomēr ir nozīmīgas atšķirības dalībvalsts starpā. Un dažkārt skaitļi ir varbūt maldinoši tādā ziņā, ka jūs pieņemat nepareizus secinājumus ir atsevišķas dalībvalstis, kurām ir ļoti zem šī atalgojuma atšķirība. Tas gan nav izskaidrojums tādēļ, ka vispār tā nepastāvētu, bet tikai tāpēc, ka ļoti maz sievietes vispār strādā. Un varbūt, ka tad sievietes, protams, strādā, vai arī sievietes strādā augstos amatos, kur ir tiešām mazāk šī atšķirība. Tomēr mēs redzam, ka šī atšķirība pastāv un uh, šī problēma ir akūta visām Eiropas valstīm. Neatkarīgi no kādu darba tirgus uh, modeli valsts būtu izvēlējusies, tas ir tiešām interesants novērojums. Kopš krīzes sākuma mēs esam novērojuši, ka krīze negatīvi vissmagāk ir tieši skārusi vīriešus darba tirgu. Varbūt, ka tas tā to rāda skaitļi. Uh, bet tas gan nozīmē īstenībā jau, ka sievietes no sākuma bija ļoti sarežģītā pozīcijā, un, protams, ka viņas arī paliek šajā smagajā pozīcijā, ja par tiem vīriešiem. Viņām ir grūtāk iekļauties darba tirgu, gan arī vai attīstīt savu karjeru. 2010. gada skaitļi norāda, ka 12% atšķirība atkal ir nodarbinātības ziņā 70%, no visiem vīriešiem nodarbināti sievietēm tie ir tikai 60%. Es nedaudz tos noapaļoju, lai jūs redzētu um, varbūt tieši, tieši attīstības tendences. Savukārt jūs skaties daļai nodarbinātību, ja puslods, kā mēs to saucam, šī bieži vien atšķirības ir tieši visizteiktākās. 8% no vīriešiem strādā uz tādu nepilnu darbslodzi, uh, 31% no sievietēm. 31%. Un tas, protams, vistiešāk ietekmē arī šo kopējo atalgojumu atšķirību. Un es to atkārtoju jau diezgan ilgu laiku, un esmu to vairākas reizes ļoti skaidri norādījis arī nodarbinātības lietu ministriem. Eiropa 2020 stratēģijā mēs esam noteikuši 75% nodarbinātību kā mērķi šo mērķi nekas nesasniegsim, ja mēs nepanāksim, ka sievietes iesaistās darba tirgū. Vieni paši vīrieši šo mērķi nevar sasniegt. Mums tiešām nepieciešams, lai sievietes iesaistās darba tirgū visos līmeņos. Un lai mēs sasniegtu 2020 stratēģijas mērķus. Tāpat arī mēs zinām, ka sievietes ir labāk sagatavotas, viņām ir labāk izglītība un kvalifikācijas, un šī tendence pieaug. Jūs jau droši vien esat dzirdējuši, ka visas šīs diskusijas jau koncentrējas šobrīd par to, ka tā varētu būt kvota. Es parasti dodu šo skaitli. Sievietes bija, tātad studēs 70% un arī pabeidz universitātes, tad universitāšu beidzējiem 70% ir sievietes. Mēs sveicam arī šeit ministru kungu. Paldies, jā, jā mm, jums. Es tomēr turpināšu. Jūs esat dzirdējuši diskusiju laikā par kvotām. Situācija atspoguļo tādu situāciju. Tātad no universitāšu beidzējiem 60% ir sievietes. Tas skaidri pierāda, ka mums ir liels talants, ko mums, diemžēl, tas neatspoguļojas labākā nodarbinātībā un nodarbinātības apstākļos sievietēm. Tad sanāk, ka īstenībā kaut kas ir nav pareizi ar šo statistiku sanāk, ka kvalitāte un talants kaut kur pazūd. Tas neatspoguļos vairs nodarbinātības skaitļos. Ja mēs skatāmies uz reālajām atšķirībām, kur tās rodas, mēs varam teikt, ka mūsu likumdošanas darbs ir bijis ļoti auglīgs. Kopš 2006. gada mums izspēk arī direktīva, kas tieši uh, m, mm, ir pret diskrimināciju un tāpēc arī vērst uz šo, lai nodrošinātu vienādu atalgojumu par vienu to pašu darbu. Un tas ir tātad viens no konkrētajiem diskriminācijas izskaušanas veidiem un reizē arī veidiem, kā mēs nodrošinām mūsu likumu ievērošanu. Bet jau likumi ir spēkā, kāpēc tad ar vienu ir šīs atšķirības atalgojuma ziņā Eiropā? Nu, tieši tāpēc, ka Te nav runa tikai par uh, vienādu atalgojumu par vienu no to pašu darbu. Vienāds darbs, vienāds atalgojums ir jau kā princips spēkā no 57. gada, un to vēlāk esam nostiprinājuši arī direktīvā, kas ir transponēta dalībvalstīs. Un 2013. gadā es nākšu klajā ar analīzi par to, kā šī direktīva īsti darbojas praksē. Bet jau šobrīd var jums teikt, ka tā ir bijuši rezultāti. Tātad ne jau likuma nepiemērošana uh, ir galvenā problēma. Tātad ir daudzi citi cēloņi, kas ar vienu uztur šo atšķirību. Tad es jau pieminēju. Liela daļ, daļai nodarbināt personu uh, Tas, ka sievietes, protams, dodas bērnu kopšanas atvaļinājumā un papildus vēl tam, sieviešu prasmes tiek pārāk zemu novērtētas, kas ir vienkārši ekonomikas kļūda, jo, ja augstāk novērtētu sieviešu prasmes un tās pilnībā tiktu izmantotas, tad arī būtu mazāk ekonomisko problēmu, ko pierāda arī mūsu pēdējie pētījumi. un mēs redzam, ka sievietes ar vienu ir tieši vairākumā maz atalgotajā darba sektorā. Tieši tāpēc mēs skatāmies, jums jāskatās problēmas sakni. Un visu pušu iesaistība lēmumu pieņemšanā, lai nodrošinātu izmaiņas. Jūs ļoti labi zināt, ka esam arī tādu uzsākuši kampaņu, esam nolēmuši, ka būs šāda kampaņa. Jau pirms trim gadiem pieņēmām šo lēmumu, lai kāpinātu apziņu par to, kā iesaistot visas puses, kampaņas sabiedrotos, un daudz no jums esat arī šeit šodien, kas ir kā mūsu sabiedrotie, kas nodod šo informāciju mūsu vēsti. Nesam nodevuši informāciju arī nodarbināt, tātad gan darbdevējiem, gan darbņēmējiem. Jūs arī zināt, ka mums ir izsludināta Eiropas vienā atalgojuma diena, uh, Šogad tā bija 2. mārts. Nedaudz situācija, protams, uzlabojas. Tātad pagājušo gadu tas bija 4. mārts. Tas ir kaut kādā veidā vienmēr saistīts ar šo papildus dienu, ko katra sieviete ir spiesta strādāt. Mēs tad to apzināti nozīmējam tajā dienā, lai skatītos, kā tad mums vajadzētu vēl papildus at, at, <laughs> atgūt šo uh, atšķirību. Tātad tagad mēs sakam tikai trīs dienas, nekā iepriekš četras dienas. Mazs, mazs progress. Bet nu labi. Tas tikai pierāda, cik absurds ir, protams, arī mēs esam sagatavojuši video materiālu, video klipu, kur mēs atspoguļojam šo arī absurdo situāciju. Uh, Mm, jūs to arī redzēt arī mūsu mājaslapā, bet jūs to šodien redzēsiet šeit konferencē. Darba devēja, protams, ir galvenie, kas ir risinātāji, kas var panākt šī atalgojuma atšķirības izskaušanu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai sabiedrība kopumā apzinātu šo problēmu. Nesen mēs esam uzsākuši arī problēmas sāsināšanas projektu, kas varbūt ir vērsties uz to, lai uzņēmumi arī apzinātos šādu atalgojumu atšķirības, cēloņus un sekas. Un tas ir konkrēts materiāls arī, lai tie uzņēmumi, kas vēlētos šo jautājumu arī aktualizētu, to darītu. Tad mēs piedāvājam sagatavošanas aktivitātes, mēs piedāvājam apmainīties labāko praksi, mēs arī veidojam to kā atsevišķu biznesa modeli. Un, dāmas un kungi, es esmu jau veicot šo darbu, arī risinot jautājumu par kvotām, uh, norādot, cik svarīgi ir panākt, jūs piedāvāt konkrētu modeli, kur jūs nodrošināt, ka ar vien vairāk sieviešu iesaistās lēmumu pieņemšanā, ka jūs iesaistat viens, vairāk sievietes uzņēmuma valdēs. Ka parādat, ka tas nav nekāds sloks, ja apgrūtinājums, bet gan tas ir ieguvums, ka uzņēmumi kāpina savus ieņēmumus. Un lūk, tieši tas kā modelis mums visu laiku ir arī kā tāda mantra jāskandina visu laiku, lai pierādītu, ka uzņēmumi tiešām var strādāt attīstīties, iesaistot uzņēmumu valdēs sievietes. Ir ļoti svarīgs arī vietējās iestādes. Mums jānodrošina, ka viņas arī aktīvāk iesaistās sadarboties sociālajiem partneriem un arī komerc organizācijās, kā piemēram mm, attiecīgi kamerā, uh, tirzniecības un rūpniecības kamerās. Mēs arī jau šīs iniciatīvas, kā mēs to logību uh, redzējām Vācijā un Šveicē, kas bija tieši vērsts uz šais problēmas padziļinātu analīzi un atalgojuma atšķirības un citu nevienlīdzību izskaušanu. Komisija iedrošina šādu veidu aktivitātes, un es vēlētos pateikties parlamentam, uh, par jūsu nopietnu atbalstu un par jūsu ieguldījumu. Un darbs, ko jūs, Bauers kundze, šeit arī vadāt un virsāt, es arī ar lielu prieku sadarbošos ar jums jaunajā ziņomā uh, eh, izstrādē. Un es zinu, ka Bauers kundze ļoti nopietni iedziļinās, un tāpat arī man kolēģis, kolēģi šo darbu ļoti nopietni ņem un vērtē, jo tas skaidri izceļ vēlreiz šo problēmu. Uh, cik nepieņem šāda anomālija ar vieniem mūsu sabiedrībai. Paldies un Pauļas kundze par to. Thank, thank you very much, uh, Ms. Paldies, Redings kundzei. Un man ir ārkārtīgi liels prieks, ka jūs tomēr izbrīvējāt brīdi, lai šajā visiem tik svarīgajā dienā jūs būtu ar mums. Tagad mēs noskatīsimies šo video klipu. Tas ir klips, ko ir sag... Ā, vai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 It's really good, I think. Es uzskatu, ka tas ir vienkārši lielisks videoklips. Un tagad eh, jūs varat uzdot jautājumus Redingas kundzei, varbūt tā būtu mūsu prioritāte šobrīd, jo Redingas kundzei pavisam drīz ir jādodas prom. Ir pieteiksies četri runātāji, kad es varbūt dodu vārdu Eiropas parlamenta deputātam tad eh, varbūt atcerēsimies, ka Eiropas parlamenta deputātiem ir iespēja uzdot Redingskundzei jautājums arī 24. aprīlī. Pirmais ir Citas kungs no Kipra. Thank you very much. Paldies. Vispirmām kārtām es eh, vēlētos sveikt visas klātesošās sievietes, un, protams, arī tās, kuras šobrīd nav šeit klāt. Visas sveikt ar Startautisko sieviešu dienu. Lai jums izdodas, lai jums izdodas viss privātajā dzīvē, darba dzīvē, labu veselību. Man ir ārkārtīgi liels prieks piedalīties šās dienas tik svarīgo jautājumu izskatīšanas kon konferencē. Mūsu valstī nodarbinātības ministrija un tās īpašā nodaļa, kas nodarbojas ar nodarbinātības palielināšanu, ir īstenojusi projektu, kuram līdz 2015. gadam ir jāsamazina algu atšķirības. Un šim projektam īstenoties palīdz arī Eiropas sociālais fonds. Šajā projektā ir iekļaut veselu virkne instrumentu, citu starpā arī apmācīt eh, darba inspektors un apmācīt darba vietā strādājošos par vienādu algu, par vienādu darba principu. Nākamais - darba tirgus inspektori ir devušies pieredzes apmaiņas braucienos uz citām Eiropas Savienības valstīm, lai iepazītos ar citu dalību valstu inspekciju piemērotajām metodēm un instrumentiem. Es atvainojos, saka priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētāja kungs, uh, Vai jums ir kādi jautājumi Redingas kundzei, jo Redingas kundzei ir jādodas projām? Mans jautājums. Vai Eiropas Savienība un Eiropas parlaments ir gatavi atbalstīt šo manas valsts programmu un, protams, arī citās dalību valstīs īstenotā, lai veicinātu vienādu algu par vienādu dalbu vai nodrošinātu arī labāku cilvēktiesību īstenošanu un arī vecu cilvēktiesības, un kādas ir šīs komitejas program, komisijas programmas šādu projektu atbalstīšanai. Paldies! Priekšstādātājs, paldies! Un tagad es dodu vārdu nākamajai runātājai, un tā ir Selenijas Jelsivas kundze no Grieķijas parlamenta. Maks divas minūtes, lūdzu, godātā kundze. Un lūdzu uzdodiet jautājumus Redingas kundzei. Paldies, prieksēdētāja kungs. Telušu. E, man nav jautājums neviens, ko es gribētu uzdot, un varbūt, ka es varētu tad vēlāk runāt, tad varētu izmantot mans divas minūtes. Bet, priekšstādā, es saku, ja jūs varat turpināt un pēc tam vēlāk uzstāties. Tas, tā ir ļoti laba ideja. Nu, tas nozīmē, ka varbūt, ka mēs varētu dot komisārai vārdu, un pēc viņas noslēguma vārdiem tad es varētu vēlreiz uzstāties. Paldies! Promise. Es apsolu, ka jūs būsiet pirmā runātāja, kad Redingas kundze būs aizgājusi. Tādā gadījumā es dodu vārdu Reskines kundzei no Portugāles parlamenta. Un lūdzu, kā jau es vēlreiz uzsvēru, jautājums Redingas kundzei tagad pirmām kārtām lūdzu. Uh, Monsieur le Président, uh, je... Priekšsādātāja kungs, uh, es gribu izteikt pāris domas un uzdot jautājumu. Tādēļ, nu, tikai uh, uzdošu jautājumu un no vienas puses arī bez tā, ko bija domājuši, domājus teikt, ir nedaudz, nu, tā uh, savādi. Varbūt, ka es varētu arī uh, divas minūtes pēc tam uzstāties. Redings kundze jāiet prom 12. un tādēļ mēs gribam, gribējām, lai jūs patiesi uzdot tikai jautājumus, jo visādi citādi viņiem vienkārši nebūs iespējas atbildēt. Tādēļ šis jautājums, uh, aicinājums runātājiem. Bet cik daudz laika jūs man dodat? Ja jūs gribat uzstāties, tad pēc tam, bet tagad uzdodiet lūdzu jūsu jautājumu. Nē, es uzstāšos pēc tam. Paldies. Um, uh, Mrs. Labi. Hohmērits kundze, Eiropas parlamenta deputāta lūdzu. Yes, thank you. Herzlichen Dank. Sirsnieks, paldies, priekšsēdētāj kungs. Mums šodien ir ļoti nozīmīgs uh, temats uh, - vienlīdzīga samaksa par vienlīdzīgu darbu. Nu, tam būtu jābūt kam pats par sevi saprotam. Un, protams, ka es domāju, ka šis jautājums ir tāds, ka to vajadzētu no darba tirgu atrisināt. Tāds, kas strādā labi, tam vajadzētu saņemt labu algu. Bet, nu, mēs nedrīkstam aizmirst, ka liekas, ka tirgus princips šeit īsti labi nedarbojas. Tas noteikti ir saistīts ar to, ka tiek izvērtēti dažādi parametri, elementi, un tie ir tādi, ar kuriem, nu, nerēķinājās, ka tie būs nozīmīgi darba tirgu. Un tādēļ es gribētu Redingas kundzei jautāt, komisijā, piemēram, darba novērtējuma jautājums. Kā tas ir komisijā, ja vīrietis un sieviete veic pilnīgi vienādu darbu un uh, saņem samaksu? Nu, tad ir uh, vienkārši novērtēt darbu, bet ja darbi ir dažādi, piemēram, um, medmāsa un kāds tehnisks amats, ko vīrietis veic. Nu, kādēļ viens vairāk saņem un otrs mazāk saņem? To darba vērtību nosaka. Uh, tirgu, bet vai šie mehānismi ir tādi, ka tiem tiešām var uzticēties šie no nu, at, atlīdzības noteikšanas uh, principi? Un nākošais. Ko mēs sabiedrībā uh, vērtējam kā nozīmīgu un vērtīgu darbu? Vai komisija redz kādu iespēju uh, reaģēt uz uh, šo jautājumu? Un vēl gribu sveikt jūs. Uh, par gatavību pievērsties kvotu jautājumam. Tas ir eh, jautājums, kas ir eh, pretrunīgs. Jūs jau gadiem ilgi pie šī jautājuma strādājat un gribu jūs sveikt par jūsu drosmi. Paldies! Nākošā runātāja Nedelčevs kundze, Eiropas parlamenta deputāte. Paldies, priekšstādātāja kungs. Arī es gribu o, eh, sveikt šos lems un arī ziņojumu, par kuru runājam. Šeit ļoti skaidri tiek runāts par to, ka vienlīdzīgi starp vīriešiem un sievietēm nav vēl sasniegta Eiropas Savienībā. Un tādēļ gribu uzdot divus jautājumus komisārai. Pirmais jautājums. Es atzinīgi vērtēju uh, komisijas lēmumi lēmumu nesākt uzreiz ar uh, sankcijām, bet gan komisijā tiek veikts pētījums, tas veiks, tas, tiks, tas ļaus ie, mums labāk iepazīties ar situāciju un pēc tam arī labāks priekšlikums izteikt. Bet vai jūs mums varētu pastāstīt par termiņiem, kuros uh, jūs strādājat, ar, ar kādiem termiņiem jūs rēķinaties? Uh, Un nākošais jautājums. Ir viens jautājums, par kur mēs aktīvi šeit diskutējam. Katrā dalību valstī ir uh, institūcijas, kas nodarbojas ar dzimumu uh, līdztiesības situācijas novēr, novērtēšanu. Un man liekas, ka viņiem, šīm organizācijām nepieciešams uh, budžets un arī novērtējums. Un tas tad būtu ļoti konkrēts solis, lai sasniegtu mērķi vienāds darbs, vienāda samaksa. Uh, Un vai jūs izteiksiet eh, kādas iniciatīvas šai virzienā? Paldies! Nākošā runātāja Branters kundze, eh, Eiropas parlamenta deputāte. Es esmu šeit. Jā, šeit, aizmugurē. Šeit esmu. Jūs pamatoti norādījāt uz to, ka ir daudz iemesli, kādēļ samaksa ir atšķirība. Un uh, jau kopš 1957. gada Romas līgumos ir noteikti pamata principi. Neiet runa par jaunu likumdošanas aktu uh, pieņemšanu, bet gan par transponēšanu. Un tagad par kvotām runājot, gluži pamatot tika teikts, nu tas nav tā vienkārši pats no sevis noticis, ka uzņēmumi uh, š, atbilstoši šiem principiem rīkoties. Uh, tad mums ir nepieciešama risinājuma. Un arī vienā, princips vienāda alga, vienāds darbs netiek īstenots tādēļ nacionālā un Eiropas līmenī. Mums vajadzētu virzēties uz priekšu, veidot caurspitīgākus vēl noteikumus, palīdzēt iniciatīvās dažādās, nu, piemēram, tad, kad um, tiek apšaubīta šāda uh, praksa. Un ko vajadzētu Eiropas uh, līmenī darīt, lai tās, tie likumdošanas akti, kas pastāv kopš 1957. gada, nu, pilnībā tiktu uh, īstenot un uh, transponēt. Paldies! Uh, if, um... Vai Gaudinagī kund, kungam ir jautājums Redīnas kundzei? Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es vēlētos sveikt šodien mūsu konferencē Redingas kundze, kas ir Eiropas Savienības komisijas kolēģijas locekle. Un es vēlētos eh, sveikt arī Edīti Bauers kundzi, un tāpēc turpināšu angāru valodā. Es ļoti sirsnīgi eh, sveicu vicepriekšsēdētājs kundzi un arī Bauers kundzi un gribu uzdot divus jautājumus. Bauers kundze arī ir no Ungārijas, taču dzīvo Slovākijā. 1920. gadā 3,5 miljonu cilvēku atradās gluži vienkārši ārpus Ungārijas pārmaiņu rezultātā, dažādu pārmaiņu rezultātā. Un es gribu uzdot jautājumu Redingas kundzei. Piemēram, 99 gadus veca Ungāru sieviete, kas dzīvo Slovākijā, viņai atceļ pilsonību, atņem viņai pilsonību. Kā jūs vērtējat šādu situāciju? Un nākošais jautājums. Vidus un Austrum Eiropas valstīs atšķirība algā ir liela īpaši tajos uzņēmumos, kas mūsu valstīs ir ieradušies strādāt no Rietuma Eiropas. Mēs <clears throat> esam absolūti pārsteigti par šādu uh, situāciju. Ungārijā Ungāru firmas Eiropas normas ievēro, un rietumu firmas, kas investē Ungārijā, tajās ir ļoti liela atšķirība apmaksā vīriešiem un sievietēm. Atcerīgs, kundze, lūdzu. Thank you, uh, President. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es varbūt sākšu ar to, ka atbildēšu uz pēdējo man uzdoto jautājumu. Vispirmām kārtām es neuzskatu, ka mums vajadzētu šajās debatēs runāt par konfliktiem starp dažādām dalību valstīm un starp minoritātēm konkrētās dalību valstīs. Tas ir pirmais. Runājot par algu atšķirībām starp dzimumiem, tad šeit atbilde ir tāda, ka jā, likumdošanas jau varbūt pat pietiek. Un kā jau es teicu, 13. gadā komisija sagatavos ziņojumu par to, kā, cik labi, cik lielā mērā dažādās dalību valstīs šī vienādu algu likumdošana ir tikusi īstenota dažādās dalību valstīs un kādi rezultāti. Es jau it kā pieminēju, bet, protams, lai zinātniski un uh, statistiski runāt par šiem jautājumiem. Es gribu vispirms redzēt ziņojumu, bet, kā jau es teicu, šobrīd jau preliminārās analīzes, preliminārie pētījumi rāda, ka likumi tiek veiksmīgi īstenoti dalību valstīs. Algu atšķirības joprojām, protams, pastāv, un tomēr uh, tās pastāv divu iemeslu dēļ. Vispirmām kārtām liela daļa, ļoti liela daļa sieviešu strādā nepilnas lodes, tas līdz ar to samazina viņu algu loģiski. Un otrs iemesls ir tas, ka liela daļa sieviešu strādā tā saucamajos zem atalgotajos darbos. Un tā kā ļoti daudz sieviešu strādā šos zemi atalgotos darbus, tad, protams, ka tīri loģiski viņas saņem mazāk skatoties uz skaitļiem. Tātad, ja mēs vēlamies samazināt algu atšķirības, tad mums ir jādomā ekonomiski un sociāli. Galvenais, uz ko komisija vērsīs uzmanību, ir informācijas kampaņu un izglītojošas kampaņas. Mēs vēģ, mēģinam sadarboties ar sieviešu tiesību aktīvistu organizācijām dalību valstīs, ar darba devēju, darba ņēmēju organizācijām, ar arotbiedrībām, lai tieši šie lai tā šīs iesta, iesaistītās puses veiktu izvērtējumu konkrētos dar, konkrētās nozarēs un lai, teiksim, konkrētajā darba vietā kāds aktīvists parādītu sievietēm, ka ir iespējams ar pozitīvu piemēru kaut ko izmainīt. Lai pašas darba ņēmējas apzinātos savas tiesības, mēs esam izsludinājuši un e, īstenojam dzīvē veselu virkni projektu no komisijas puses, un ar tiem jūs varat iepazīties e, komisijas mājaslapā. Vēl bez tam, es saku mēs, tas nozīmē mēs, tās valstis, kuras e, piestrādā pie šo jautājumu risināšanas, kā jau es teicu, šis logip caurskatāmības instruments. Un es vēlētos pamudināt visus, kurus tas interesē un kuri strādā ar darba ņēmējiem un dažādām darba vietām dalību valstīs, izmantot šo logip sistēmu. Izmantot jau mums pieejamo informāciju, lai veicinātu caurskatāmāku darba hierarhiju kompānijās un uzņēmumos. Es pavisam tuvā nākotnē esmu plānojusi kampaņu, lai uzteiktu tos uzņēmumus un darba vietas, kuras strādā labi. Jo bieži vien ir tā, ka mēs runājam problēmas, problēmas, problēmas, bet patiesībā ir ļoti daudz uzņēmumu, kur jau iekšēji ir mēģinājuši atrisināt šo, šos problēmas un samazināt varbūt diskrimināciju, ja tāda ir eksistējusi, un tās mums ir jāuzteic. Nākamais - sievietes augstos amatos. Vispirmām kārtām mums ir nepieciešami juridiski instrumenti. Kāpēc? Pirmais iemesls ir tāds, ka pirms komisija var nākt klajā ar likumdošanas aktu priekšlikumiem, mums ir nepieciešama sabiedriskās domas aptauja, mums ir nepieciešama ietekmes seku novērtējuma procedūra. Mēs nevaram nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumu, pirms mēs neesam izvērtējuši visus šos aspektus. Vēl bez tam vēlētos pateikt, ka jau vairāk kā gadu strādāju pie šī jautājuma, Tātad ir ārkārtīgi daudz spēlētāju mūsu sabiedrībā, kuri patiesībā spēlē viens otram pretim. Kā jau Kohmērits kundze teica, ir ļoti daudz spēku mūsu sabiedrībā, kuri beidzot ir pacēlušies vi virspusē un mēģina sadarboties, lai risinātu šīs problēmas. Piemēram, Biznesa augstskolas Eiropā šobrīd ir izveidojuši tādu kā kopīgu fórumu, ir izveidojuši sarakstu, kurā ir uzskaitītas sievietes, kuras ar savu vadītājas pieredzi, ar savu izglītību, ar, savu, ar saviem sasniegumiem ir eh, spējīgas būt ļoti augstos amatos. Un šīs biznesa augstskolas eh, šis saraksts bija 3500 vārdu garumā. Tātad argumenti ir. Līdz ar to ir ļoti daudz pozitīvu piemēru, kad paši spēki sabiedrībā, ja tā vēlaties, vē, mēģina palīdzēt saviem sabiedrības locekļiem un aktīvām sievietēm. Šādus centienus komisija pilnīgi noteikti atbalstīs, un tas noteikti veicinās arī vienādu algu par vienādu darbu. Un tomēr, ja kādam ir konkrēti citi uh, priekšlikumi, tad komisija mēģinās tos atbalstīt. Es vēlētos pateikt Kipras parlamenta deputātām, ka šo pēcpusdienu es tikšos ar Kipras eh, parlamenta prieksēdētāju, un mēs runāsim par gaidāmās Kipras prezidentūras prioritētēm, un pilnīgi noteikti, ka uh, šie jautājumi būs augstā prioritātē Kiprai, jo tas ir aktuāli ne tikai Kiprai, bet arī visai Eiropai. Paldies! Again, Paldies! Paldies, ka piedalījāties mūsu šā rīta konferencē. Es zinu, ka jums ir jāsteidzas prom, ka jums ir saspringta darba kārtība. Vēlreiz vēlētos pateikties Redingas kundzei. Yeah. Okay, we uh, then have four more. Ir vēl četri runāt gribētāji, vismaz manā sarakstā, tātad es biju spiests pārtraukt otrā paneļa diskusijas, lai dotu vārdu Redingas kundzē. Tas varbūt bija nedaudz drastiski, un tomēr, kā jau es teicu, mums ir svarīgi pietulā, pieturēties pie mūsu darba kārtības, un, kā jau es teicu, Redingas kundzē bija at, bija atvēlējis tikai pusstundu, lai piedalītos mūsu konferencē. Bet pirms mēs pārējām pie nākamajā pan, nākamajām paneļdiskusijām, es vēlētos dot vārdu Sausī kundzei no Grieķijas parlamenta lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, mans pārstajā valstī struktūra sabiedrībā Ir tā, ka sieviete veic dažādas lomas un viņai palīdz arī, piemēram, izglītības jomā. Taču situācija ir nesabalansēta vadošajos amatos un politikā. Grieķijas sabiedrība vēl ir tā kā notverta vecajos stereotipos. 2010. gada likums uh, mēģina mainīt situāciju. Tas atbilst 2006. Uh, gada direktīvai, un tās pamatprincips ir par vienādu darbu, vienādu samaksu. Pilsonis ir galvenais, uh, kas īstenos šīs idejas. Jāuzsver arī to, ka pašvaldībām ir ļoti liela nozīme nodarbinātības jomā. Arī nosakot atalgojumu apmēru. Bez tam šī sistēma sadarbībai tiek uzlabota. Saistībā ar to pieredzi, kāda mums ir, un kontekstā ar to, kāda pieredze mums ir novad pie tā, ka mēs esam jā, izveidojuši arī tādu institūciju, kas uzrauga direktīvu ieviešanu. Attiecībā uz dzimumu līdztiesību jāsaka, mūsu likumdošana ļoti progresīva, taču praksē tas ir vēl nepietiekami. Atšķirības algās ir milzīgi lielas, un Grieķijā vidēji tie ir 22%. Tas skar īpaši jauniešus un uh, sievietes, tie īpaši cieši no ekonomikas krīzes, no ekonomiskās krīzes. Uh, algas ir uh, samazinājušās pirmo reizi. Situācija ir tāda, ka mēs tiešām smagi ciešam, un līdz šim vienmēr ir bijis tā, ka mēs esam spējuši pārvarēt problēmas, un uh, daudzi no plānotajiem pasākumiem notiks uh, ierobežojot uh, grieķu un grieķu sieviešu tiesības. Paldies! E. Paldies! Tālāk vārds Inesē Nederos, kas pārstāvēs Portugāli. Paldies, uh, priekšsādātāja kungs. Divas minūtes. Es sagatavoju savu tekstu trīs runātājiem, ne tikai Redingas kundzei, bet turpināšu uzstāties portugāļu valodā. Uh, o que caracteriza este tema da não discriminação? Paldies, priekšsēdētāji. Mēs skatāmies tiešām, lai nodrošinātu, at... <clears throat> tad, kas jāskatās ap nozaru. Uh, kontekstā šīs atalgojuma atšķirības samazināšana vai izskaušana. Nav šaubu, protams, par to, ka tas ir milzīgi sarežģījumi, ar ko mēs jau līdz šim esam saskārušies. Pirmkārt, mēs redzam, ka, protams, likumdošana it kā izskatās viss kārtībā. Tur viss ir sakārots, tur ir nodrošināts vienlīdzība un tam līdzīgi, bet problēmas rodas ar īstenošanu. Lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi, šis jautājums jāskata. Um, kā varbūt šīs vienlīdzības jautājums pats augstākais jautājums, kur runām gan par sociālu, gan politisko, gan kultūras eh, jautājumu plašāku izpratni. Īpaši sarežģītajos krīzes apstākļos mēs nedrīkstam vienkārši domāt par nodarbinātības politiku un darba apstākļiem vai izglītības politiku, ignorējot no paša jau sākuma īstenošanu. Jo galu galā mēs visu laiku pieciešam, tolerējam, ka īstenošana nepilnīga un ka tāds arī visu laiku saglabājas. Mums jābūt ļoti uzmanīgam savu likumdošanu un tā ļoti precīzi jāpiemēro, lai nodrošinātu uh, aktuālo situāciju atbilstību. Nu, piemēram, tātad mēs runājam par kvotām. Tas, protams, ir instruments, ko mēs varam izmantot. Tas nav mērķis pats par sevi, pašmērķis, bet mēs tomēr varam to izmantot, lai arī nodrošinātu, ka cilvēks sāk domāt savādāk un ka domā savādāk gan vīrieši, gan sievietes. Ja atsevišķās jomās mēs pat redzam regresu. Ņemot vērā ekonomisko situāciju, domājot par jaunā paudzi, viņi bieži vien neapzinās, ko īsti nozīmē nediskriminācija un cik sarežģīti ir bijis to um, izskaust, tātad nodrošināt, lai būtu vienlīdzīga attieksme. Tā kā ir jārisina daudz problēmas. Tas arī atspoguļos likumdošanā. Ar vienu spēkā šis mīts, ka sievietes agrāk nestrādā. Tā nekad nav bijis. Viņas visu laiku strādājuši, tikai nav saņēmuši par to algu vai ļoti mazu naudu saņēmuši par to. Un šis mīts, ka sievietes nav strādājušas līdz šim un tagad iesaistās darba tirgo, ir kaut kas pilnīgi tāds, nu, dīvains. Un daudz to uzskata gandrīz vai tā kā sievietes brīvu izvēli, kamēr vīrietim lūk ir pienākums strādāt. Ja jūs valdāties no šāda uzstādījuma, tad tas nozīmē, ka jūs, protams, atbalstat at, m, mm, šo diskriminējošu attieksmi un atalgojuma atšķirības. Savukārt atsevišķam sievietēm tas liek justies vainīgām par to, ka viņas arī izvēlas attīstīt savu karjeru. Tāpēc, kas būtu īsti darāms? Mēs te nevaram runāt tikai par um, jautājumu pozicionēšanu kā galvenais jautājums, kas ir jārisina uh, kopējā nacionālā un Eiropas līmenī, bet gan drīzāk ir jārunā par to, ka mums ir jāaktivizē sabiedrības apziņa par šādiem jautājumiem. Tāpēc mans jautājums, cik lielā mērā komisija un parlaments, Eiropas parlaments, var tiešām šos divus jautājumus uh, reāli arī virzīt. Lai mēs patiešām nodrošinātu ilgtspējīgu politiku uh, kas atbilst tie dzīvotāju eh, akūtām vajadzībām. Paldies! Paldies! Mums jau patiešām sāk trūkt laika. Mums vēl divi uzaicinātie paneļrunātāji un vēl papildus debašu dalībnieki, bet visiem vārdiem šeit nevarēšu iedot, jo mums ir jāpabeidz darbs jau līdz 12.30, jo mums strādā tulki 3,5 stundas jau, un viņiem būs pienācis arī pārtraukums, un līdz ar to došu vārdu Tamārai Hontai, bet došu viņai tikai vienu minūti. Vontas kundze lūdzu. Jā, paldies. Es vēlētos jūs iepazīstināt ar diezgan tādu labu piemēru no prakses un tur man nevajag trīs minūtes. 2011. gadā Slovenija bija viena no dalībvalstīm, kurā Eiropas Savienībā bija vismazākā sieviešu pārsvars. 12 sievietes tikai darbojās, 12 sievietes, kas nu atbilst 13% parlamentā. Tagad jau esam vairāk nekā 30% sasnieguši mūsu parlamentā. Viens no iemesliem ir tāds, ka politiskās partijas apzināti nolēma arī savos sarakstos vēlēšana sarakstos um, izvirzīt vairāk sieviešu. Un tāpēc Slovenijā bija tiešām apsveicam, ka atsevišķos sarakstos sievietes bija pat vairākumā. Mēs tālāk esam nodrošinājuši ļoti labu darbu sadali starp sievietēm un vīriešiem parlamentā. Tieši tāpēc mūs nedaudz pārsteidz par to, nu, kāpēc to mums ar vienu ir tik maz, uh, tomēr, atsevišķās komisijās ieviešu. Nav jau tā, ka viss tikai notiktu pozitīvajā virzienā. Pirmkārt, mēs gribam nodrošināt patiesu līdzsvaru starp sievietēm un vīriešiem. Un Slovenijas parlamentā mums jāatzīst, bija arī valdībā, mums tikai bija viena ministre. Un man tas ir liekas nepieņemami. Un visbeidzot, gribu runāt par šo atalgojumu atšķirību. Slovenijā šī atšķirība ir daudz mazāka nekā vidējais Eiropas rādītājs. 4,4% Slovenijā ir šis rādītājs. Tomēr mēs jau šobrīd redzam, uh, ka krīze šo labo situāciju sagrauj. Paldies! Tagad došu vārdu Egemenam Bāhisam, kurš ir Turcijas ministrs atbildīgs par Eiropas lietām. Lūdzu, vārds jums! Paldies! Man pagājušajā nedēļā bija tas gods uzņemt Edīti Baueru un viņas komiteju Turcijā, un tagad man ir tas prieks būt Briselē. Es vēlētos jums atgādināt, ka dzels lēdī Margarita Tečer reiz ir teikusi, politikā, ja vēlaties vārdus, griezieties pie vīrieša, bet ja vēlaties darbus, griezieties pie sievietes. Šodien es redzu, ka Eiropas parlamenta deputātas ir organizējusi lielisku konferenci, kurā mēs runājam par vienādu algu, par vienādu darbu. Startautiskā sieviešu diena ir 35 gadus veca tradīcija, un tomēr šajā dienā mēs atceramies to, ka sieviešu vienlīdzība mums patiesībā būs. E, mēs varam par to runāt 365 dienas gadā, jo tās ir cilvēktiesības, par ko mēs šeit runājam. Es esmu Turcijas politiskās partijas loceklis, tā ir Turcijas valdošā partija, kurā sieviešu vien ir 2,1 miljonus. Uh, Un patiesībā manas partijas panākumi tieši balstās uz sieviešu darbu. Tāpēc es personīgi zinu, cik ārkārtīgi svarīgi ir mobilizēt sievietes, jo neaizmirsīsim, ka ikvienā sabiedrībā 50% ir sieviešu, mums ir jāizmanto to potenciāls. Sieviešu tiesību situācijas uzlabošanās Turcijā ir bijis viens no mūsu panākumu, viena no mūsu panākumu atslēgām kopš Turcijas republikas dibināšanas 1923. gadā. Un eh, Turcijā sievietes ieguva tiesības vēlēt jau 30. gadā, un tas ir daudz, daudz agrāk nekā lielā daļā Eiropas Savienības dalību valstu. Pirmā sieviete diplomāta Turcijā tika iecelta 32. gadā, un visi šie gadījumi pierāda to, ka mēs par to domājam. Patiesībā s, e, Turcijas ministru 59% ir sievietes un 65% vadošos menedžmenta amatos strādājošās ir sievietes, un man tas dara lepnu. Līdz ar to, ņemot vērā šos momentus, Eiropas iestāšanās sarunas, Turcijas iestāšanās sarunas Eiropas Savienībā būtu veiksmīgas. Un tomēr uh, reformu process, kas Turciju ir padarījis daudz demokrātiskāku un daudz caurskatāmāku, kā arī daudz pašpārliecinātāku. Šis process Turcijā ir bijis svarīgs arī sievietēm. Jo labāk mēs īstenojam reformas, jo vairāk tas uzlabos sieviešu dzīves apstākļus Turcijā. Līdz ar to arī Eiropas Savienības pieprasītais reforma process, kuru pilnībā atbalsta gan valdošā partija, gan arī opozīcija. Tātad Eiropas Savienības prasība veicināt sieviešu aktīvāku līdzdalību politikā, sociālajā dzīvē. Un es vēlētos uzsvērt, ka nedz e, ieradumi, nedz tradīcijas, nedz arī dažādi viedokļi nevar padarīt, un mēs nevaram akceptēt vardarbību pret sievieti. To vajadzētu atcerēties, jo šis jautājums ir ārkārtīgi aktuāls patiesībā it visās valstīs. Tajā skaitā arī jau ļoti senās demokrātiskās valstīs Eiropas Savienībā. Un pie šiem jautājumiem mēs varam un mums ir jāstrādā kopā. Lai nebūtu tā, ka mēs iekrītam lamatās, lai mēs visu laiku, ikvienā situācijā meklētu sieviešu problēmas un to saistītu ar civilizāciju, reliģiju vai sabiedrību. Nē, tā ir cilvēks problēma. Un eh, mums pret visiem iedzīvotājiem ir jā izturās vienādi, un tas attiecās arī vienāda alga par vienādu darbu. Es tiešām priecājos, ka deviņu ar pus gadu laikā, kopš eh, prezidents ir Erdogans, mēs sieviešu labā esam izdarījuši ārkārtīgi daudz Turcijā. Protams, ka par darba tirgu runājot, darba tirgu ir vairāk jāiesaista sievietes. Un atcerēsimies, ka Ādams un Ieva, kuri uzsāka mūsu civilizāciju, mums ir jāstrādā kopā arī tālāk. Paldies! Paldies, saka prieksēdētājs. Paldies, ka jūs piedalījāties šajā konferencē. Buskurts kundze vēlas jums uzdot īsi jautājumu, lūdzu. Uh, yes, uh, nice to have a minute. Jā, ārkārtīgi patīkami šajā konferencē redzēt kandidātu valsts ministru, un ir ārkārtīgi patīkami dzirdēt, kad arī sarunvešanas procesā šis jautājums par sieviešu situāciju ir svarīgs. Un es apsveicu, ka Turcija ir pieņēmusi likumu par pret sieviešu vardarbību, eh, sievietes vardarbības apka, vardarbību pret sievietēm apkarošanu Turcijā. Kāpēc es pieminu šo situāciju? Lai mēs atrasinātu problēmas ar algu atšķirībām, ir nepieciešama laba izglītības sistēma, ir nepieciešams cīnīties pret diskrimināciju. Līdz ar to šobrīd, eh, kaut vai par Turciju runājot, sieviešu darba tirgo īpatsvars ir 30%. Uzskat, ka šim procentam vajadzētu pieaugt un tas ir ierakstīts arī Eiropa 2020 stratēģijā. Varbūt, ka jūs varētu mūs iepazīstināt, godājumais ministra kungs, kādus eh, pasākums Turcija piemēro, lai palielinātu sieviešu īpatsvaru darba tirgo, kas atbilst Eiropa 2020 mērķiem. Un otrs jautājums, ko vēlētos pajautāt ministram 19. panta sarunu laikā iestāšanās sarunās Eiropas Savienībā. Tātad eh, pavisam drīz sarunas tiks uzsākts par šo sadaļu. Un vēl bez tam, protams, ir svarīgi uzsākt sarunas arī par 23. sadaļu, kurā runiet par uh, pamatiesībām un, cilv, un sieviešu pamatiesībām. Madame Boskurdena. Es pasakos Boskurts kundzei, un eh, es vēlētos pateikties arī par Boskurts kundzes sagatavoto ziņojumu, kas eh, zi, mums lielā mērā ir palīdzējis risināt mūsu patreizējās problēmas un varbūt skaidrāk paskatīties uz nākotni. Atbildes jūs jautājumu būtu tāda, ka līdz 11. gada beigām 8 miljonu sieviešu Turcijā strādāja. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2004. gadā sieviešu nodarbinātības procents bija 23%, un 11. gadā mēs eh, to paaugstinājām līdz 28,3%. 23. gadā mēs vēlētos, lai tas būtu 25%. Mēs pēdējos deviņos gados daudz esam strādājuši, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz sievietēm darba tirgu. Un, protams, ka viens no būtiskākajiem risināmajiem jautājumiem ir vienāda alga par vienādu darbu. Kā jau es teicu, manas valsts pastāvēšanas laikā sieviešu aktivitāte augstos posteņos ir visaugstākā kā jau kad. Lai mēs sasniegtu 50%, tad mums vēl ir daudz jāstrādā, bet kā jau Boskurts kundze savā ziņojumā ir norādījusi, mēs esam daudz sasnieguši. Runājot par iestāšanās sarunām, mēs šobrīd esam uh, uzsākuši iestāšanās sarunas 13 sadaļās. Ir trīs sadaļas, kuras ir ārkārtīgi delikātas. Viena no tām, viens no tām ir 19. 19. sadaļa, kas ir sociālo garantiju nodarbinātības sadaļa. Mēs vēlamies iesaistīt visas nevalstiskās organizācijas, darba tirgus iesaistītās puses, darba devēja darba ņēmēju organizācijas, un mēs kopā ar parlamentu Turcijā pieņemsim likumu. Un tad ceram, ka šis likums būs pietiekams pamudinājums komisijai un, protams, arī padomēji lemt par iestāšanās sarunu uzsākšanu arī par šo sadaļu. Protams, kā arī Eiropas eh, parlamenta deputāti varbūt varētu vēl kādā veidā pamudināt padomi nebloķēt noteiktu sadaļu sarunu atvēršanu, kas noteikti nāk par labu arī Turcijas sievietēm. Un tagad dosim vārdu pēdējai runātājai mūsu panelī. Tātad vārds manai kolēģei Editei Bauerai. Bauerai. Viņa tad arī sieviešu līdztiesības komitejas uh, vicepriekšsēdētāja. Viņa sagatavoja ziņojumu par vienotu atalgojumu, par vienotu darbu un par vienotu vērtības darba uh, atspoguļošanu. Lūdzu, Baurskunds. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godātais ministri kungs. Šodien secinājumu sadaļā visām uh, diskusijā mēs tiešām varam pirmo secinājumu teikt, ka ir jāizskauž šī atalgojuma atšķirība. Jautājums ar vienu ir, kādā veidā to izdarīt. Sākotnēji sagatavot savu ziņojumu, kas arī kalpo par pamatu šodienas diskusijām, mēs atsaucāmies uz divu, uh, desmit jaunu uh, Eiropas parlamenta kolēģu uz sagatavotu vēstuli, kurus, uh, kuru viņas nosūtīja 8 2010. gada 8. martā parlamentu priekšsādātājiem, un viņus aicināja sagatavot uh, šādu pašinicīvu ziņojumu par vienotu atalgojumu, par vienotu vienlīdzīgu darbu. Un šajā vēstulē viņi toreiz norādīja, ka, protams, ka arī parlamentam ir tiesības uzrunāt komisiju un aicināt nu, komisiju nāk klajā ar jauniem tiesību aktiem. Un arī nosacīt zināmas ierobežojumus, tātad laika grafikā, termiņus. Tas ir 157. pāns Eiropas Savienības darbības līgumā, uz kura pamata tagad tiek veidots jaunais priekšlikums. Un tāpat arī iepriekš mēs runājam direktīvu 2006. gada par vienādu iespēju un vienāds attieksmes starp dzimumiem piemērošanu arī nodarbinātības jomā. Tā bija pārstrādātā versija, kas stājās spēkā un aizstāja iepriekšējo direktīvu kas jau bija spēkās no 75. gada, par dalībvalstu likumu tuvināšanu, domājot par vienādu šī principu piemērošanu, tātad vienāds atalgojums starp vīriešiem un sievietēm. Tad pārstrādātā direktīva tika ieviesta, un 2008. gadā tā jau bija pilnībā jātransponē dalībvalstu likumos juridiski tas nozīmē diezgan niecīgas izmaiņas dalību valstu likumdošanā un nebija paredzēts nekādas sankcijas. Ne, nav nekad ierosināts šādas sankcijas pret kādu no darba devējiem. Tomēr progress ir bijis diezgan lēns. Tātad 16,4% ir šis rādītājs šobrīd, šo es jau izskatījuši un vairākas reizes. Un tad 1,9% Polijā, piemēram, ir bijis šī atšķirība tikai tātad rādītājs bija 1,9% polijā. Tāpēc bija interesanti uzklausīt polijā, ko viņi norādīja, ka Eurostatam bija pilnīgi citi rādītāji, tātad bija 20 reizes lielāks rādītājs, līdz pat 25% piemēram Čehijā un Austrijā. Un par spīti šādai likumdošanai par Uh, vienādu atalgumu nodrošināt, un šādu, kas jau ir spēkā 40 gadus, šīs atšķirības ar vienu pastāv. Šie dati ir tikai sākotnēji. Jo tajā neatspoguļos Grieķija un Igaunija. Mēs zinām, ka 20% ir šis rādītājs Grieķijā. Kolēģi nu pat vakardien ziņo, ka tas varētu būt pat 30% atalgojuma atšķirība Igaunijā. Uh, iespējams, ka vēl pat lielāks šis skaits varētu būt. Tātad, pat ja ir nodrošināta likumdošana, situācija vēl ar vienu nav ideāla. Un mēs varam secināt, ka likumdošana vien nepietiek. Nebūsim, nepakļausimies ilūzijām. Bet vienalga, tomēr mēs varam arī uzlabot ar vienu pašu likumdošanu, nodrošināt labāku īstenošanu. Šīs atšķirības ir daudz sarežģītākas, un arī cēloņi daudz sarežģītāki domājot par tiešo un netiešo diskrimināciju un tāpat sociālos un ekonomiskos faktorus. Piemēram, skatoties atsevišķos profesionāļu sadalījumus pa dzīmumiem, neatbilstības starp privāto un darbu, profesionālo dzīvi, tāpat arī izglītības ceļu izvēle un nodarbinātības modeļi. Tās ir nozīmīgas atšķirības, kas arī nosaka šo atalgojumu atšķirību. Tas viss ir jāpatur prātā, norādot, ka arī daļa no šīm atšķirībām tomēr neizskaro lietu pašu pēc būtības. Tās ir tikai diskriminācijas cēloņi. Turklāt statistika norāda, ka jo lielāks vecums, jo lielāka atalgojuma atšķirība. Tur atšķiras arī izglītības līmeņi, un ļoti satraucoši ka šī atšķirība palielinās ļoti strauji pēc pirmā bērnu kopšanas atvaļinājuma. Tieši tāpēc mums uz to jārēģē visaptvarošā veidā, visos līmeņos. Ir jāatvieno likumdošanas pasākumi un nelikumdošanas pasākumi. Sieviešu komitejas sagatavotajā, sieviešu lietu sagatavotajā ziņojumā un kas izskatīs arī plenārsesijā, mēs norādījām 23 likumdošanas jomas, kuras varam tieši un precīzi vēl uzlabot. Tā kā saskaņā 32. pantu šajā pārstādē direktīvā komisija tieši pie, pienākums arī pārskatīt un likumdošanu un arī nāk klajā arī ar jauniem priekšlikumiem uh, 2013. gada 15. februārī, mēs tad aicinām komisiju pievērsties atkal padzināti jautājumā par sieviešu diskrimināciju un efektīvā apkarot atalgojuma atšķirības šajos jomās. Tātad pirmkārt ir jautājums par definīciju. Definīcijā ir jāiekļauj ne tikai šis pamatdarbs un pamatātalgojums, bet ir jāskatās arī plašāk, kad ir tiešām vispār neto arī saņemtās atalgojuma atšķirības. Vienlaiks mēs apzināmies, ka mēs ar vienu nespējam pilnībā iegūt pilnīgi uzticamu statistiku. Norādīšu, piemēram, uz vienu no jautājumiem Tātad ir mūsu regula par maksājumu auditiem, jeb algu samaksu auditiem, un tas norāda, ka 10% no um, um, darba devējiem ir sievietes. kur ir tad aptuveni 100 uh, līdz 100 darbiniekiem. bet eh, nav atklāts un nav skaidra atalgojuma politika. Tāpat ir jāprecizē, kā mēs definējam, ko nozīmē vienāds vērtības darbs. Equal value. Tas šobrīd nav skaidri juridiski atrunāts. Tāpat papildus jautājums par juridiskiem līdzekļiem. Mēs arī paredzam juridiskos instrumentus, kas ļautu uzsākt izmeklēšanu un noteikt sankcijas gadījumā, ja tiek pārkāpt šis princips vienās darbs, vienāda alga. Un šāda diskriminācija nozīmē, ka um, ir attiecīgi jāizveido šīs, jābūt šādām iestādēm, kas šos jautājumus arī izskata un sankcijas arī ierosina. Tātad jānosaka konkrēti, kas pat ir atbildīgs. Viens ir arotbiedrības, kas arī šajā jautājumā ļoti skaidri cīnījušies un vispār viņu kompetences netiek apšaubītas. Sabiedrības apziņas kāpināšana ir ārkārtīgi nozīmīga. dzimumu vienlīdzības jautājuma sagatavošana arī praktiskā ziņā, domājot par konkrētām patlīnijām, instrukcijām. Mēs runājam par konkrētiem instrumentiem. Tātad viens no šiem logīdī, kas arī piedāvā arī konkrētu veidu, kā var izpētīt koplīgums un papildu cits darba tiesību aspekts. Un vēl par šīm sankcijām. Mēs nevēlamies radīt papildus birokrātiju. Un līdz ar to apgrūtināt ekonomiku. Tomēr atsevišķās dalībvalstīs, kur šis loģīdī tīkls tiek izmantots, izvērtējot valsts iepirkuma procedūras, kāpēc tādu gan nepārcelt un izmantot kā praksi visā Eiropas Savienībā? Mēs labi apzināmies, ka visas problēmas ar likumdošanas līdzekļiem mēs nevaram atrisināt. Mēs to varam izdarīt tikai ar visaptverošu un daudz līmeņu pieeju. Un līdz ar to pilnībā varbūt sašaurināt vai pat izskaust šo atlīdzības uh, atšķirību. Un katram jāuzņem savu atbildību. Paldies! Thank you very much, and I will. Paldies! Un tagad mums ir jābeidz mūsu sēde un runāšu zviedru valodā. Mums ir bijis ārkārtīgi ilgs priekšpusdienas paneļa diskusija daudzums, ārkārtīgi interesants diskusijas un ārkārtīgi daudz interesantu ideju pie kurām mēs varam strādāt un par kurām piedomāt. Es vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kuri ir piedalījušies šajās diskusijās, visiem ekspertiem, kuri piedalījās sarunās no dalību valstu parlamentiem. Patiesībā šis ir jautājums, kurš skar daudzus no mums. Es pat gribētu teikt visus. Un šodien, jā, es jā, atvainojos visiem, kurus es biju spiests pārtraukt, līdz ar to visi nevar izteikties tik, tik ilgi, cik vēlējās. Jā, drusku žēl jau tas ir, un tomēr padomāsim pozitīvi, paskatīsimies uz lietām no cita redzes viedokļa. Ir tik ārkārtīgi jauki redzēt, ka tik daudzi grib izteikties un runāt, ka mums laika nepietiek, lai uzklausītu un dzirdētu visus. Tas ir tas pozitīvais aspekts. Protams, ka mēs runājam par diskrimināciju darba tirgu, un šeit vēl ir daudz darāmā. Vēlētos varbūt pievienoties Agnetas Starks teiktajam. Nepietiek tikai ar skaistiem vārdiem, mums ir arī konkrēti jārīkojās, jo tikai tā mēs panāksim rezultātu. Ir jāskatās arī uz citām nozarēm, uz citiem sektoriem, arī tādiem, kur varbūt tiešā veidā nav saistīti ar darba tirgu. Tas attiecās, piemēram, uz apdrošināšanu. Man pirms eh, pāris dienām kāds jautāja, kas tavuprāt, Mikēl, būtu vissvarīgākais, lai būtu vienāda alga par vienādu darbu jā, ir jau grūti atbildēt, kas ir vissvarīgākais, bet ja man tiešām ir jāizvēlās viens, tad es uzskatu, ka ilglaicīgā laika periodā raugoties, un vismaz mans personīgais viedoklis ir tāds, ir tāds, ka sievietes un vīrieši daudz lielākā mērā uzņemās atbildību par bērniem. Un eh, tam būtu būtiska ietekme uz darba tirgu, jo, piemēram, šodien visiem ir skaidrs, ka sievietes daudz vairāk strādā mājās, daudz vairāk strādā bez samaksas, līdz ar to daudz vairāk sieviešu nedarbojas aktīvi darba tirgu, un sievietes tik daudz varbūt arī nedomā par savu karjeru. Bet es uzskatu, ka ilglaicīgi tiešām arī tēviem daudz vairāk vajadzētu ņemt bērnu kopšanas atvaļinājumu. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka man šodien ir bijis tas gods vadīt šo konferenci. Es biju priecīgs, ka tik daudz vēlējās izteikties arī no zāles. Es vēlētos vēlreiz pateikties visiem lektoriem, visiem, kur izteicās, fantastiskiem tulkiem, paldies! Tādējādi mēs varam arī šeit runāt mūsu dzimtajās valodās. Paldies! Och, Vēlētos nosūtīt vienu nelielu sveicienu, jo šeit mums ir delegācija no Bahreinas, kur ir klausījusies mūsu konferenci. Un es eh, tiešām priecājos, ka jūs varējāt piedalīties vismaz nelielu brītiņu šajā konferencē. Paldies, ka jūs esat šeit, un es ceru, ka jūs ko dzirdējāt un jaunu uzzinājāt. Un visbeidzot, godātie kolēģi, godātie viesi, vēlētos visiem atgādināt, ka runājot par parlamenta, Eiropas parlamenta deputātiem un Nacionālo parlamentu deputātiem, tad jūs visi esat uzaicināti pēc šīs konferences otrajā stāvā. Tātad šeit vienu stāvu zemāk pa trepēm ir kokteļi un druskēst. Paldies visiem!